Gut, äh, liebe Kolleginnen und lieber Kollege. Dargie kolēģi, manuprāt, mums vajadzētu sākt darbu saskaņā ar Vācijas laiku. Tagad ir 5 minūtes pāri pusē trījiem, tādēļ varam sākt darbu. Un es šodien esmu ļoti priecīgs, ka ir piespēja diskutēt par Trade for All stratēģijas vidustermiņu pārskatu. Un šeit mums ir arī precīzi pievienojušies studenti no Parīzes, kas uh, studē statoviskās tiesības, tirzniecību. Sveicu jūs! Tirzniecībā tieši pēdējo gadu laikā ir mainījusies situācija. Mums vairs nenotiek diskusijas par TTIP, tieši pretēji. Mums ir ļoti daudz uh, konfliktu ar apvienotajām Amerikas Savienotām valstīm, sākot no hormonu gaļas līdz pat tēraudam un olīvēm. Uh, Arī sadarbība PTO ietvarās vairs neizskatās tāda, kādu to sagaidījām. Pieaug arvien vairāk kritiskas dabas diskusijas sabiedrībā attiecībā uz tirzniecības politiku, uz globalizāciju un jautājumu par to, kāda ir globalizācijas ietekme un vai globalizācijas solījumi nodrošina labklājību visiem, un kādu, vē, kādu ieguldījumu šeit eh, sniedz arī tirzniecības politika. Protams, ka mums ir arī prasības attiecībā uz uh, tirzniecību. Mūsdienās gandrīz vairs neviens nediskutē tikai par muitas nodevām, mēs diskutējām par dažādiem papildu elementiem, kas ir iekļauti tirzniecības politikā. Uh, kad uh, diskutējam par nolīgumiem, diskutējam par līdztiesību, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, korupciju, veselu virkni papildu elementiem, kas tagad ir atrodami tirzniecības politikas ietveros. Šīs prasības ir sasaistītas arī ar jautājumu, kādā veidā ir iespējams īstenot šīs prasības, lai tās nebūtu tikai tukšas runas uz papīra, bet rezultātā būtu arī reāli darbi. Tātad situācija ir grozījusies, un tas nozīmē to, ka mums ir jāpārdomā, vai mums ir jāpielāgo šī Trade for All stratēģija un jāpadara tā darboties spējīgi nākotnē. Tādēļ mēs šodien esam sanākuši kopā, un es priecājos, ka varam panelī sveikt mūsu tirzniecības komisāri Malstrēmas mm, kundzi, Oliveru Ētiga kungu, kurš pārstāv Uni Europe, un Abrucīnī kungu, kurš ir Eurochambers galvenais izpildirektors, kā arī Klēras Gamačs kundzi, uh, Bristols universitātes profesori. Manuprāt, uh, panelis ir ļoti labi piemērots, lai runātu par šodienas tēmu. Un tā kā es uh, esmu šeit, lai minētu tikai ievadvārdus, tad došu vārdu Cecīlijas Malstrēms kundzei lūdzu. Banč, um... Paldies, Bernt, godājamie paneļa diskusijas dalībnieki, godājamie deputāti, godājamie klātesošie. Manuprāt, mēs savlaicīgi šodien runājam par šiem jautājumiem un skaidrs, ka tad, kad mēs runājam par nākotnē būtiskiem jautājumiem, tad eh, iesākumā vajadzētu pārskatīt pašreizējo stāvokli saistībā ar tirzniecību visiem lietām, kas ar to ir saistīts, kas ir tālajošāks, un tāpat arī ļoti saulaicīgi šī diskusija notiek. Es uh, redzu, ka mums šodien ir izcili paneļi, diskusijas dalībnieki, un šis jautājums tiks skatīts pēc pāris nedēļām komisijā. Uh, un tā dos, tas dos iespēju pārdomāt par to, kur mēs esam šobrīd, kur mēs dodamies, un e, šī iekļaujošā pieeja ir mūsu tirzniecības politikas centrā. Mēs redzam, ka Eiropā samazinās bezdarbs, kā um, izaugsme ir vērojama visās dalībvalstīs, valstīs un mēs esam atvērti uzņēmēji darbībai. Ir valstis ap Eiropu, kuras vēlas mūs sasniegt, tuvināties. Tāpat mēs saskaramies ar problēmām, un šobrīd nav īstais laiks ieslīgt pašapmierinātībā, jo vēl viena problēma, ar kuru mēs saskaramies, ir tā, ka vēl aizvien daudzi pilsoņi neuzskata, ka tirzniecība viņiem ir svarīga vai ka tā darbojas viņu interesēs, un mēs vēlamies panākt to, lai tirzniecība darbotos visiem, un tas arī bija vadošais temats tad, kad mēs uzsākām darbu pie šī redzējuma par to, kādai ir jābūt tirdzniecības politikai, tādai politikai, kuras strādā uzņēmumiem, strādājošajiem un patērētājiem vienlīdzīgi pēc eh, pāris gadiem mēs varam atskatīties apakaļ uz ceļu, kuru esam nogājuši, un arī par to, kā mēs esam virzījušies uz priekšu šajā efektīvajā, ambiciozajā darba kārtībā, kā mēs veicinām mūsu vērtības, standārtus, vides, sociālajai, strādājošo aizsardzībai, un kā palielinātā mm, caurskatāmība var veicināt mūsu darbu. Mums ir eh, bijušas diskusijas, kā pārvarēt izaicinājumus, un mēs piesaistām interesētās puses. Un tagad, kāds tad ir progress un kur ir vēl daudz darām atlicis? Pirmkārt, kā jau es sacīju, mēs vēlamies veidot efektīvu tirzniecības politiku, lai mēs varam veidot modernus noteikumus sasošajai realitātei. Uh, Mēs esam eh, sagatavojuši noteikumus pakalpojumu sakarā, jo robeža starp precēm un pakalpojumiem kļūst aizvien neskaidrāka. Mēs esam eh, strādājuši pie nolīgumiem ar Japānu, ar Kanādu, mēs esam spēruši soļus e-komercijas, digitālās komercijas sakarā. Uh, Eh, PTO sakarā, un arī mēs runāsim par šiem jautājumiem ministru sanāksmē Buenos Airesā pēc pāris nedēļām. Tāpat, ņemot vērā esošo stāvokli tirdzniecības nolīgumos, ir sagatavots jauns ziņojums, ka ir taustāms efekts panākts mūsu tirzniecības nolīgumos, ir pieaudzis eksports, bet vēl ir daudz darāmā, lai izmantotu visas iespējas. Tāpēc mēs sadarbojamies ar jums, Eiropas parlamentā, kā arī ar partneriem, lai to visu varētu īstenot. Mēs esam sagatavojuši īpaši nosacījums MVU, lai tās varētu izmantot iespējas. Mums ir īpaša nodaļa nolīgumā ar Japānu, un to mēs esam iecerējuši arī ar Meksiku. Tomēr mums ir jāpanāk tas, ka tirzniecība ir taisnīga, vis, eh, ka ik viens uh, ievēro noteikumus, tāpēc mēs vēršamies pret diskriminējošu izturēšanos pret Eiropas operatoriem, ir izveidota strīdu atrisināšanas schēma, PTO ietvaros taiskaitā un tirsniecības aizsardzības instrumenti. Tāpat ir bijuši 20 lietas attiecībā uz piekļuvu tirgumu par kopējo summu vairāk nekā 20 miljārdi eiro. Tā ir milzīga summa. Uh, Tāpat arī mēs modernizējam mūsu tirdzniecības aizsardzības instrumentus, un tas notic sadarbībā ar Eiropas parlamentu, un es ceru, ka līdz gada beigām mēs varēsim teikt, ka uzdevums ir izpildīts. Tālāk pārējot pie otrā pilāra, pie vērtībām. Šeit ir jārunā par to, ka pirmkārt nevienas tirzniecības nolīgums nevar paredzēt zemākus standartus, vai tas attiektos uz sociālo vai vides Eh, aizsardzību vai strādājošo aizsardzību. Mēs eh, veicinām šos standārtus vides jomā. Japānas nolīgums ir pirmais, kas eksplicīti atbalsta Parīzes nolīguma ieviešanu, un tā tas būs arī ar turpmākajiem nolīgumiem. Mēs iestrādājam ilgtspējīgas attīstības nosacījumus ikvienā no mūsu nolīgumiem, piemēram, Eh, tādos, taiskaitā arī tādos eh, pasākumos kā Everything But Arms un citos. Atsevišķos gadījumos mēs esam pārtraukuši mūsu nolīgumus, kā tas ir bijis ar eh, taizemi aizdomu gadījumā, un mēs sekojam tam, kā šie nosacījumi tiek īstenot. Mēs sekojam tam, kā tirzniecības politika var tikt izmantot, lai uh, vērstos pret korupciju, un arī šajā sakarā ir nodaļa nolīguma ar Meksiku. Mēs meklējam iespēju taisnīgas tirzniecības nodrošināšanā, un kā mēs varam palielināt sieviešu lomu uh, E, tirsniecībā ir nesen uzsāktas sarunas ar e, e, Čīli un īpaša nodaļa par tirsniecību un dzīmumu. Mēs cerīgi raugāmies uz rezultātiem šajā sakarā. Tāpat kopā ar jums esam sagatavojuši konkrētus rezultātus, piemēram, attiecībā uz konfliktu minerāliem, Tie tas attiecas uz Volfrāmu, uz Tantālu, kā arī ir nosacījumi attiecībā uz precēm, kas var tikt izmantotas spīdzināšanai vai nāves sodu izpildēji. Mēs esam daudz paveikuši tirzniecības jomā caurskatāmākā veidā, un es lepojos par mūsu līdzinējo veikumu. Tas ir noticis ar jūsu atbalstu. Un es domāju, ka mēs esam vadošajā pozīcijā attiecībā uz tirzniecības nolīgumu caurskatāmību. Mēs publicējam tekstus sarunās, tā skaitā paskaidrojošos materiālus, un visi šie materiāli ir pieejami vienā tiešsaistes platformā. Tāpat arī visi izmeklēšanas gadījumi ir pieejami šajā platformā. Uh, Tāpat mēs regulāri aicinām eh, padomi publicēt mandātus, kā tas bija nesen ar Tēti, par Seta, ar Tīzā un eh, arī ar Japānu. Tāpat mēs aicinām publicēt uh, sarunu projektu nolīgumam ar Jaunzēlandi. Tas, attied, tas varētu interesēt gan parlamentu, gan nacionālos parlamentus, lai dotu iespēju tiem labāk izprast lietas un piesaistīt eh, labāk at attiecīgās komisijas vai to, kas ir Nacionālo parlamentu attiecīgais interesēs. Tas būtu solis, lai palielinātu uzticību un a, eh, demistificētu tirzniecības politiku. Tāpat mēs esam iekļāvuši visas lielākās iniciatīvas, kādas mums ir bijušas eh, attiecībā uz publiskajām konsultācijām, un mēs aicinām pilsonisko sabiedrību nākt ar savu devu. Mēs esam izveidojuši pastāvīgo konsultatīvo komiteju sadarbībai ar pilsonisko sabiedrību, lai mēs varētu specifiskus aspektus iekļaut sarunās. Mēs esam reformējuši Eh, investoru valsts un valsts strīdus eh, atrisināšanas mehānismu, un tas ir palīdzējis veidot reformēto pieeju, kāda šobrīd ir ar Kanādu, Vietnamu un Singapūru. Tas ir caurskatāmāks un paredzamāks veids, un mēs varam darboties ar partneriem visā pasaulē, lai izveidotu daudzpusēju investīciju tiesu. Tāpat mēs strādājam pie tā, lai šie visi principi tiktu iekļautu bilaterālajās, daudzpusējās un reģionālajās sarunās. Tāpat, eh, kā stūrakmeņi jāmin, informācijas tehnoloģija nolīgums. Mēs esam sagatavojuši ziņojumu par uh, Trade for All īstenošanu. Uh, un komisijas priekšsēdētājs to pieminēja savā runā par stāvokli Eiropas Savienībā, un arī jūs varat detalizētāk iepazīties ar to. Nolīgums ar Kanādu ir stājies spēkā, un mēs esam sākuši sarunas ar vairākām valstīm visā pasaulē. Tāda ir pašreizējā situācija, daudz ir paveikts, vēl daudz ir darāmā, un ar lielu prieku es uzklausītu jūsu domas par to, kā mēs varam strādāt labāk, jo tirzniecība no pašmērķis, tas ir veids, kā veidot konkurētspējīgu un plaukstošu Eiropu, bet to ir jāpapildina ar aktīvām politikām, galvenokārt dalību valstu, bet arī Eiropas līmenī, lai tam piešķirtu formu lai nodrošinātu to, ka globalizācijas rezultāti ir taisnīgi un lai mēs varētu balstīties uz mūsu noteikumiem un uz mūsu sistēmu, lai pilsoņi varētu saņemt labumu gan no globalizācijas, gan vienlaicīgi piedalīties tā, vei, tās veidošanā, lai politika būtu tāda, kas sniedz savus augļus gan dalībvalstīs, gan ārzemēs, un lai mēs varētu uzrunāt mūsu draugus un sabiedrotos visā pasaulē, kas virzītu tālāk mūsu vērtības. Mums ir jāspēr soļi. Globālās pārvaldības gadījumā mēs to darām caur divpusēģiem nolīgumiem, veidojot mūsu draugu loku, kur vēlas aizstāvēt globālu uz noteikumiem balstītu sistēmu tirzniecība ir eh, noderīga ekonomikai, bet mums ir vēl vairāk jāstrādā gan pašiem, gan kopā ar partneriem, lai mēs varētu sasniegt šajā sakarā mūsu pilsoņus atsevišķi. Un vēlreiz es vēlos pateikties par šīs paneļa diskusijas organizēšanu. Paldies! Cecīlija! Lielas paldies, Cecīlija! Jā, jā, jā. Paldies par šo lielisko pārskatu. Un pirms došu vārdu pārējiem panelistiem, vēlos atgādināt, ka mums ir arī referents mūsu vidū par tirzniecības politikas īstenošanu, Madame Saifī. Un otrkārt, šī sanāksme tiek straumēta tīmeklī, un mūsu viesiem internetā ir iespēja uzdot jautājumus Twitterī ar Mirkļu Birku Trade Policy Day. Tā ir adrese, kuru izmantojot, jūs varat uzdot jautājumus. Tikko uzklausījām vispārīgo pārskatu par pašreizējo situāciju un pāris pārdomas par nākotni. Un tagad reitinga kungs, jūs pārstāvat apmēram 20 miljonus darbinieku pakalpojumu sektorā, viens no lielākajiem sektoriem gan Eiropas, gan pasaules ekonomikā. Ko jūs domājat? Nu, acīm redzami, es šeit pārstāvu Unī Europe, Tā ir Eiropas Savienības uh, pakalpojuma darbinieku arotbiedrība, taču vienlaikus tā ir arī globāla organizācija, un kā Lange kungs teica, es pārstāvu 20 miljonus uh, darbinieku visā pasaulē, gandrīz no katras valsts, kur ir atļauta brīvā tirzniecība un arotbiedrības. Kad es lūkojos uz tirzniecību, tad uh, manas bažas pirmkārt ir saistīts ar to, ka runa ir par uzņēmumiem taču patiesībā ir jārunā par darbiniekiem, kas ir visa pamatā. Un es dotu priekšrocību, ka šis uzņēmumu kuģis ir jauks, eh, kruīza kuģis, nevis romiešu galers, kur darbinieki nepārtraukti airē un kur neviens nevēlas piedalīties. Raugoties uz tirzniecību, būtu precīzi pieminēt pagājušajā nedēļā notikušo pasākumu Gēteburgā un Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Manuprāt, šim pīlāram nevajadzētu attiekties tikai uz Eiropu, bet eh, šeit būtu jāgūst iedvesma arī mūsu pieejai visai pārējā pasaulē. Un šeit ir jāņem vērā 23 trīs būtiski aspekti. Raugoties no tirzniecības nolēgumu, nolēgumu, nolēmumu puses, uh, Tiem ir jāuzlabo cilvēku dzīves situācija, nevis tikai jāgūst pēļņa ekonomikās. Šeit tiešām jāgūst labumi sabiedrībai. Mēs gribam ilgtermiņa, godīgu pieeju, kas nodrošina arī konkurētspēju, taču tam ir jābalstās uz kvalitāti, nevis sociālo dempingu. Un, manuprāt, tas ir būtiski lai mēs varētu saglabāt un uzturēt sociālajā modeli Eiropā, un mēs esam pārliecināti, ka šis sociālais modelis ir kaut kas tāds, ko vēlamies eksportēt arī citur. Manuprāt, tas ir nepieciešams, jo, kā jau komisāri teica, tirsniecības politikas izaicinājumi ir saistīti ar uzticību Eiropā no cilvēku puses. Mums ir jāatgūst šī uzticība. Uh, Es pats, kad uzsākām tētip, minēju, ka tas ir pārāk sarežģīti un neviens eh, te negrib neko darīt, un man nebija taisnība. Mēs redzam, ka tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Mūsu tirniecības eh, arotbiedrību perspektīvas kontekstā mēs tirniecības politikas saskatām kā instrumentus, lai varētu vērsties pret uh, darbinieku tiesību pārkāpšanu, vai nu to īsteno valdības, eh, vietēju uzņēmumu vai multinacionālu uzņēmumu. Un arī Eiropā ir eh, tādi gadījumi, kur uzņēmumi uzveda slikti visā pasaulē. Pir, piemēram, pirms pāris gadiem Spānijas uzņēmums slikti rīkojās Latviņamerikā, un šeit mums, eh, mēs nedrīkstam pazaudēt uzmanību. Vēlos pieminēt pāris pamat eh, aspektus attiecībā uz tirzniecības politiku un nolīgumu sociālo dimensiju, un tad arī vēlos vēl minēt vispārīgi pāris vārdus par tirzniecības politiku. Pirmkārt, mūsuprāt, mums ir jānodrošina, kā to minēja arī komisārs kundze, ka tirzniecības politikas un nolīgumi neietekmē negatīvu sociālo situāciju. Īpaši ir jāiet jārespektēs darba un sociālās tiesības mūsu valstīs un jānodrošina, lai arī mūsu partneri tās ievērotu. Tas ietekmē situāciju ne tikai šeit Eiropā, tam būtu jāatbilst arī citur pasaulē. Vēl viens svarīgs aspekts ir, kā tirzniecības nolīgumi cenšas aizstāvēt un spēcināt sociālas un darba tiesības, tiesības uh, sanāk kopā un tā tālāk. Un būtu labi, ja mums, mēs varētu sagatavot veselu sādaļu visaptverošu šādu tiesību, kur iekļautu tirzniecības nolīgumos. Un patiesībā bu, ir jāpanāk tas, lai šīs normas nebūtu vienkārši deklaratīvas, bet tās tiktu reāli īstenotas, lai mēs redzētu, ka šie mehānismi tiktu ievērot ne tikai valstu ietvaros, bet arī starp partneriem. Tāpat nozīmīgi izmantot kā pamatu starptautiskās darba organizācijas konvencijas standarts, taču mums jāplūkos vēl tālāk, kas mums šeit ir pieejams Eiropā. Būtu jāņem vērā arī nodarbinātībā esošie riski, darba stundas un tam līdzīgi aspekti ir būtiski. Piemēram, pirms pāris gadiem Bangladešā ražotnē situācija bija tik slikta, ka beigās mira ļoti daudz cilvēku un patiesībā šīs ražotas patērētāji lielākoties atrodas Eiropā. Pilsoniskā sabiedrība ir jāiesaist ne tikai sarunu procesā, no, sagatavojot tirzniecības nolīgumus un jānodrošina caurskatāmību, bet arī nolīguma īstenošanā, uzraudzīšanā ir jāiesaista gan sociālie partneri, gan pilsoniskā sabiedrība. Un šeit vēlos piedāvāt vienu ideju. Mēs varētu izveidot visaptverošu sociālā dialogu struktūru kurā piedalītos visas valstis attiecīgā nolīguma ietveros, kas sanāktu kopā, diskutētu par to, kā var uzlabot drošības aspekts, kā var iespējams sadarboties. Ar to ir saistīta arī kapacitāšu veidošana sociālo partneru vidū. Piemēram, ja palūkojamies uz valstīm ārpus Eiropas, Japānas un Ziemeļamerikas. Amerikas Šeit tiešām būtu noderīgi, ka sociālās politikas būtu sasaistītas ar tirniecības politikām. Tas nodrošinātu to, ka arotbiedrības darbinieku pārstāvi un paši darbinieki varētu piedalīties un piedalīties dialogā, kas notiek savstarpēji. Tāpat ir būtiski iesaistīt arī piegādātāju ķēdes pārstāvis. Īstenot integrāciju, mums būs vairāk sociālā dialoga, tas būtu lieliski. Uh, Un būtu labi, ja tiktu iesaistīt nekai, iesaistīts ne tikai viens uzņēmums, bet vesela virkne uzņēmumu visā pasaulē. Mans piedāvājums ir izmantot mūsu tirzniecības nolīgums un politikas, lai veicinātu sociālās tiesības visā pasaulē, dotu priekšrocību sociālajām un darbinieku tiesībām. Un viena no iniciatīvām varētu būt Eiropas uh, darba padome, kur varētu arī īstenot globālā līmenī. Šādas struktūras uh, darbotos uz brīvprātīguma principa, būtu, būtu jauki, ja Eiropa kaut ko tādu piedāvātu. Otrs aspekts - vispārīgas dabas bažas no arotbiedrību puses, strīdu risināšanas sistēmas. Mēs esam pilnībā pret ICSS Iespējams, ka šīs sistēmas var uzlabot, taču mēs vēlamies, lai pirmkārt darbotos nacionālās sistēmas, kuras eksistē, kuras ir paredzētas kā pirmie kontaktpunkti, kas nodarbotos ar uh, juridiskam prasībām. Un vienmēr, kad atgriežos pie ISS, tas man atgādina vecās tiesu sistēmas Ķīnā, uh, 19. gadsimtā, kur bija pārstāvēts koloniālās varas, kas nepakļāvās vietējām varām un varēja darīt, eh, ko vien vēlējās. Un mēs negribētu, lai šāda situācija tagad atkārtotos. Mēs gribam, lai mūsu uzņēmumi un citu uzņēmumu visā pasaulē būtu pakļaut likumiem. Un nolīgumu parakstījušajām valstīm ir jānodrošina tad attiecīgs nolīguma īstenošanas process. Tāpat arī runājot par uh, regulatoro saskaņotību starp uh, valstīm, tas ir būtisks mērķis, ko sasniegt, taču mums ir jānodrošina parlamentu demokrātiskās tiesības, un dažreiz tas šajā ziņā mums pastāv bažas, uh, vērojot priekšlikumus, kas tiek piedāvāti, nu, nevienmēr no komisijas, bet citiem pusēm. Atgriežoties pie sociālās dimensijas, tas, ko es piedāvātu, būtu spērt solus priekšu, proti Eiropas komisija, parlaments un dalībvalsts kopā ar sociālajiem partneriem varētu sanākt kopā un paraudzīties, kā mēs varam izveidot manis jau pieminēto darba sādaļu, lai varētu izmantot tirniecības politikas, lai īstenot sociālo dialogu visā pasaulē. Un, manuprāt, tas ir būtiski, kad palūkojamies uz čērs sektoriem, uz visiem sektoriem, bet arī tiem sektoriem, kurš skar konkrēti jautājumi. Paldies! Paldies! Cilvēks. Paldies! Bija skaidra nostāja no arotbiedrību puses. Diskutējot par tirzniecības politiku, es bieži dzirdu, ka no tirzniecības labumu gūst tikai lielie starptautiskie koncerni. Kā tad īstenībā ir Eiro čembers pārstāvs, kas pārstāv mazos un vidējos uzņēmumus, Abrocīnīkungs, lūdzu jums vārds. Īstenībā ir tā, ka no tirzniecības gūst labumu ne tikai biznesa pārstāvi, bet visa sabiedrība kopumā, pilsoņi, iedzīvotāji, visi, kas ir iesaistīti eksporta, importa, preču un pakalpojumu eksporta un importa ķēdēs. Un novērtējot biznesa iespējas, tad ja mēs pērkam vai pārdodam preces un pakalpojumus ārzemēs, tad mēs to darām tāpēc, ka pastāv uh, nu, konkurences priekšrocības, vai nu tas ir labāks produkts, vai labāka cena, vai tur, kur mēs dzīvojam, šāds produkts nevar tikt saražots. Mērķis ir iegūt kaut ko labāku, lētāku, patīkamāku, vajag tādu, kas uz vietas nav pieejams. Un ja mēs skatāmies uz šo perspektīvu, tad daudz kas, kas um, parādās diskusijā, nav tāds elements uh, tirsniecības ķēdē, tas vienkārši piedar pie sabiedrības uzbūves. Un Es nedomāju, ka ar, uh, izg ar tirzniecību var izlabot visus trūkumus un kļūdas. Tirzniecība ir instruments, kad mēs, mēs to izdomājam arī, lai rastu noietu savām precēm pakalpojumiem mūsu zemē, ne tikai ārzemēs. Mēs nedomājam, ka tirzniecība ļauj atrisināt ļoti sarežģītas problēmas. Te ar tirzniecības politiku daudz viet nepietiek. Un es sveicu, es pozitīvi vērtēju komisijas centienus izveidot tādu politiku, kas ņem vērā arī gaidas, vīzijas, uh, cerības, kas ir Eiropas biznesa partneriem, kas vēlas ielausties globālā tirgū un tur noturēties. Protams, ka mēs sagaidām ļoti daudz arī no pārunām, kas vēl nav beigušās, ne tikai, uh, lai mūsu biznesa apetīte tiktu apmierināta. Mēs gribētu arī globālu standartu, globālu tirgu, kurā nebūtu šķēršļu, bet kā uzņēmēji mēs uzskatām, ka no tā būs, tam būs liels ieguvums mūsu uzņēmumiem, jo mēs tādējādi labāk varētu apmierināt patērētāju vēlmes. Un stratēģijā ir elementi, kas ir svarīgi tāpēc, ka tie atspoguļo ekonomikas vides attīstību vai evolūciju globālā mērogā. Un te ir sevišķi būtisks, būtiski ir pakalpojumu komponente un arī digi, digitalizācija ekonomikā. Jo vairāk mēs spēsim uh, izstrādāt noteikumus, kas atvieglos šo divu elementu tādu attīstību, jo labāk klāsies arī tirzniecībai. Malstrēns kundze jādomā, jūs nebūsiet pārsteigti, ja es teikšu, ka mūsu ekonomikas uh, nu, audumā ir viens nu, spēlētājs, kas ir pelnījis lielāku vērību. Tie ir mazie un vidējie uzņēmumi un eksporta uzņēmumi. Tajos darbojas 6 miljoni cilvēku, kas strādā ar preču un pakalpojumu eksportu. Uh, un vairāk nekā trešdaļa no eksporta, kas nāk no Eiropas, par to ir jāpasaka paldies mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Un mazie un vidējie uzņēmumi uh, ir pelnījuši īpašu uzmanību un vērību. Neizliksimies, ka katrs mazais vai vidējais uzņēmums Eiropā pēkšņi kaut kad kļūs par eksportējošu uzņēmumu. Neliela daļa no visiem būs spējīga iesaistīties tieši eksportā, bet arī šai nelielai uzņēmumu daļai ir vajadzīgi noteikti priekšnosacījumi sekmīgai darbībai. Uh, un es gribētu parunāt par dažiem jautājumiem, kas rada galvas sāpes. Pirmais ir izcelsmes noteikumi. Es nevaru note, nosaukt konkrētu skaitli, bet daudzi vēršas tirniecības palātās, daudzi uzņēmēji saistībā ar izcelsmes certifikātiem, un viņi mums saka, ka ka viņi labāk gribētu nepreferenciālo certifikātu, jo, lai saņemtu šo preferences certifikātu, tas prasa ļoti lielu tādu administratīvu ieguldījumu. Tas ir sarežģīti un ilgi. Ja mēs vēlamies, uh, lai mazais biznes darbotos labākos apstākļos, mums ir jāvienkāršo noteikumi attiecībā uz izcelsmes certifikātiem. Un tāpat mēs gribētu labāku, labāku rīku vai instrumentu. Jau ilgāku laiku esam piedāvājuši uh, uh, tādu kalkulā, kalkulēšanas pieju izcelsmes certifikātiem uh, noteikumiem, bet uh, uh, izmantojot šo kalkulēšanu, tiek ņemts vērā visas procedūras un noteikumi, tas atvieglotu dzīvi mazajiem uzņēmumiem. Otrs ir īstenošana vai ieviešana mēs eh, labi virzamies uz priekšu un komisija ir publicējusi īstenošanas ziņojumu un arī ceļu karti, bet īstenošanas šī karte, tā ir domāta tā kā mūsu partneriem, trešajām valstīm. Un, ja es pareizi saprotu, šī īstenošanas ceļu karte nav domāta mums, Mēs redzam, ka trešās valstis spēj labāk izmantot un izsmelt iespējas, ko dod priekšrocības, kas ir noteikts līgumos, un mums tādu iespēju nav. Atgriežoties pie certifikātiem, vairāk nekā 90% no mūsu trešās, trešās trešo pušu partneriem izmanto preferenciālos uh, certifikātus, kamēr Eiropā tie ir tikai 70%. Un vai būtu laba ideja būtu izstrādāt ceļu karti Eiropai? Protams, šis jautājums nav tik vienkāršs, jo Eiropā nu, nekas nav vienkārši. Bet, ja mēs gribam būt efektīvi, strādāt efektīvi, tad šāda ceļu karta ir vajadzīga arī mums. Uh, lai mēs varam izmantot priekšrocības caurskatāmā veidā, lai mēs varam izmantot konkurences priekšrocības arī, kas izriet no nolīgumiem ar trešām valstīm. Tad vēl par SMI sadaļu, par ko, uz ko jūs atsaucāties, komisārs kundze. Tas ir, tā ir liela svarīga komponente sadarbībā ar trešajām valstīm. Tas ir ļoti tāds tieši Eiropai raksturīgs elements. Mēs esam spējuši pārunu procesā um, parādīt mūsu partneriem, kā tas pie mums darbojas, un šī es mazo un video uzņēmumu sadaļa arī ir uh, pārunu um, objekts. Uh, bet arī to var uzlabot šo mazo un vidējo uzņēmumu sadaļu, jo tas nav nekāds vertikāls pīlārs. Jāņem vērā, ka vienalga, par ko mēs vienosimies, mums ir jāpatur prātā mazo un vidējo uzņēmumu intereses, un šeit ir jāskatās tā pāri sektoru robežām. Un pēdējais, bet ne būt ne, nebūtisks jautājums, ir caurskatāmība. Caurskatāmība ir lielā mērā uzlabojusies, bet publicējot pārunu dokumentus, mēs to varētu uzlabot un iesaistīt iesaistītās puses jau agrākās fāzēs pārunu procesā. Un tas uzlabos uh, ieguvumus, ko mēs varam gūt no tirzniecības stratēģijas. Paldies! Tagad pārstāvis no Bristolas, juridiskās augstskolas. Jūs uzklausījāt trīs uzstāšanās ar. Ārš īpašu nodomu, kas stāvēja aiz tām. Un tagad kāds būtu jūsu zinātniskais skatījums uz šo jautājumu? Paldies par iespēju uzstāties šeit. Tas ir liels gods uzstāties šajā auditorijā, un mēs runājam par tematiem, kas parādās mūsu ikdienā. Uh, kas ir būtiski, šeit ir jārunā par caurskatāmīgu, par MBU. Vēl viens būtisks aspekts ir sociālās vērtības, kas ir iestrādātas mūsu tirzniecības politikai, tīpaši runājot par Eiropas Savienības tirzniecību ar attīstības valstīm, par to, kā Eiropas Savienība veido savu tirzniecības politiku, kā reģionāls spēlētājs, ne tikai kā 28 valstu grupa, jāatgādina, ka mēs vēl esam 28 valstis, un arī spēlētājs, kas um, nāk ar savu ietekmi, ar savām vērtībām, sociālajām vērtībām. Un to, tas, ko var novērstēt, novērtēt no biznesa perspektīvas, nereti tādi jēdzieni kā universālas vērtības un sociālas vērtības, uh, tirzniecības kontekstā varētu izklausīties nepiemērots, bet šie e, jēdzieni ir iestrādot tirzniecības nolīgumos, Lisabonas līgumos, kur, ar kur palīdzību mēs mūsu iekšējās vērtības nesam uz ārpusi. Tā tad e, šeit varam runāt ne tikai par tirzniecību tirzniecības dēļ, par tirz, bet par tirzniecību kā valstisku un publisku labumu, un manuprāt, ir pienācīgais gadījums pārdomāt par to, cik veiksmīga ir esošā tirzniecības politika un kādi vēl ir ieviešanas izaicinājumi ar trešajām valstīm. Šī spanēja diskusijas sākumā mēs runājām par globalizāciju, par to, ka Eiropas Savienībai jānoveic eh, globalizācija saskaņā ar savām vērtībām. Šodien mēs uzklausīsim eh, PTO ģenerāldirektoru vietnieku, bet mums ir arī jāpatur prātā daudz pusējās tirzniecības kopā. Runājot par eh, tirzniecību ar eh, attīstības valstīm, mēs nevaram runāt par tirzniecību ar visiem izolētē. Mums ir jāskata eh, princips tirzniecība visiem, paturot prātā mūsu politikas kon, se, eh, sekvenci viengabalainību un saskaņā ar mūsu darba kārtību 2020. Es savā darbā nereti koncentrējos uz Āfrikas un Karību valstīm. Un, uh, e, šis ir pie, piemērots brīdis palūkoties uz to, kā notiek tirzniecība ar šiem reģioniem, kā tiek veicināta izaugsme šajos reģionos, un arī jāapzinās, ka tuvākajos gados lielākā izaugsme notiks ārpus Eiropas. Un tāpēc šie tirgi ir izšķirīgi. Eiropas Savienība ir bijusi ar progresīvu pieeju tiešniecībai. Mēs esam šodien uzklausījuši eh, dažādus viedokļus pār tiešniecības nolīgumu nodaļām, par klauzulām, eh, cilvēktiesību klauzulām, ar kuru palīdzību mēs nesam mūsu vērtības uz ārpusi. Tas ir ļoti nozīmīgi, ka šāda veida morālai jautājumi tiek iestrādāt brīvās tirzniecības nolīgumos. Tomēr būtiskākā problēma ar brīvās tirzniecības nolīgumiem ir tas, ka tajos nereti netiek lietota juridiski saistoša valoda. Piemēram, ilgspējīga attīstība, Eh, nav jēdziens, ar kuru var doties eh, kādā tiesā, tāpat eh, dzimuma līdztiesība, cilvēktiesības vai vidas tiesības. Kāds, kāda ir nosacījuma brīvās tirzniecības nolīgumos? Šie nosacījumi nereti nav juri, juridiski saistoši, savukārt tie, kuri ir juridiski saistoši, tādi kā cilvēki tiesības. Tie nevar tikt eh, nesti jebkuras tiesas priekšā, un tā ir viena no lielākajām problēmām. Šodienas diskusijā no sirds ticu tam, ka Eiropas Savienības institūcijas strādā globālās ekonomikas labā, bet ir nostāja izpildīt tirzniecības politiku taisnīg, taisnīgākā veidā. Tad, kad mēs runājam par e, strīdu atrisināšanas mehānismiem, Eiropas Savienības sākākā saruna ietvaros mēs eh, redzam galvenokārt politisku dialogu par eh, sadarbību. Tāpat arī šeit jāpiemina Kotonu nolīgums. Savukārt, runājot par strīdu atrisināšanu šajos tirdzniecības nolīgumos, izskatās jauki. Realitāte ir tā, ka partneri nereti nav vienlīdzīgi Atsevišķos gadījumos, citos brīvās tirzniecības stolīgumos ir atsauce uz PTO strīdu atrisināšanas e, sistēmu, tādu mēs redzam Eiropas Savienības Kolumbijas nolīgumā. Un pats e, draudi vien e, iesūdzēt Kolumbiju tiesā sakarā ar šo nolīgumu bija pietiekami, lai Kolumbija grozītu savus tirzniecības noteikumus. Tomēr jāpaturprātā, ka nevienmēr mēs esam pietiekuši izcēluši sociālās labklājības labumus. Piemēram, Eiropas Savienība ir parakstījusi brīvās tirzniecības nolīgumu ar Singapūru. E, cilvēku tiesības ir sudraba pavadienas, kas caurvīšo tekstu, bet atsevišķos gadījumos Eiropas Savienība ir Singapūra ir ļoti atšķirīgs skatījums uz atsevišķām cilvēktiesību jautājumiem. Varam pieļaut, kā valstis ir piekritušas sadarboties, respektēt vienotras suverenitāti, bet jānorāda, ka Eiropas Savienības uh, eh, atsauci uz cilvēku tiesībām nereti ir tīri retoriska. Daudzos vidusposmu pārskatos un Eiropas Savienības politikās mēs redzam, ka tiek atzīti trūkumi vairākos uh, privās tirsniecības nolīgumos. Un mēs pārsteidzoši redzam atzinumus par to, kā, kādi trūkumi ir šo nolīgumu darbībā. Tiek atzīts, kā pastāv informācijas deficīts, ka abās pusēs brīvās tirdzniecības nolīgumam mazie vidēji uzņēmumi nespēja izprast, uh, E, dokumentāciju. Viņi drīzāk samaksā prasīto cenu, lai saņem dokumentāciju. Tāpat izcelsmes noteikumi ir ārkārtīgi sarežģīti. Un atsevišķos gadījumos ir izstrādāti dub, e, dubulti izcelsmes noteikumi, kas vēl sarežģītāku padara to ievērošanu. Iespējams, kā šie nolīgumi nav bijuši savu sākotnēji cerībos augstumos, un lai pārliecinātos, ka visu intereses ir ņemtas vērā, e, tirsniecības nolīgumi ir jāveido tādā veidā, lai var nodrošināt to atbilstību, lai varētu nodrošināt piekļuvu ar MBU, uh, E, lai varētu nodrošināt to efektivitāti. Ja ir nodaļa par dzīvumu līdztiesību, brīvās tirsniecības nolīgumā, es ceru, ka tiks piesaistītas e, ieinteresētās grupas no š, šīs līdztiesības aizstāvjiem. Un Tāpat mēs redzam, kā parādās mega reģiona Eiropas Savienība. Sevi pozicionēja kā globāls standartu uzstādītājs. Globalizēšanā saskaņā ar Eiropas Savienības interesēm, vērtībām, es ceru, ka mēs decembrā PTO konferencē redzēsim pozitīvas tendences gan no Eiropas Savienības, gan no citiem PTO locekļiem, lai nodrošinātu to, ka tirzniecības eh, politika var būt eh, publisks labums un veicināt izaugsmi līdztiesību. Paldies par šo ļoti akadēmisko izklāstu attiecībā uz tirzniecības politiku. Un tagad es dotu vārdu kolēģiem, un vispirms es sākšu ar koordinatoriem. Katram būs uh, vārds uz vienu minūti. Godlīve. Es došu vārdu kolēģei Tokijai Saifī. Merci. Euh. Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem klātesošajiem par šo izklāstu. Mēs ar interesi uzklausījām jūsu analīzi, un arī man būs iespēja vēlāk teikt galvārdu pēc šī vidusposma pārskata tirzniecības stratēģijai Bet es gribēju koncentrēties komisāra attiecībā uz eh, divpusējiem nolīgumiem un MBU. Šis temats izskan regulāri un mums uzdod jautājumu šī temata sakarā, un mēs dzirdam MBU kritiku attiecībā uz brīvās tirzniecības nolīgumiem. Es gribēju zināt, vai komisija ir iecerējusi veidot īpašus rīkus MBU, lai tie varētu izmantot eh, nolīgumu paredzētās priekšrocības. Pēc tam eh, gribētu jautāt šodienas panelistiem, eh, vai viņi ir saskārušies ar atsevišķu nolīgumu norādītajām priekšrocībām, kuras netiek izmantotas, jo realitātē tās ir pārlieku sarežģītas. Paldies! Arī es vēlos pateikties par šo iespēju izteikties. Manuprāt, tirsniecības politika pati par sevi nespēs atrisināt visas problēmas, un šeit vēl ir problēma politikas konsekvencei. Mums ir jārunā pār tirzniecības politiku un tā saistība ar dzimumu līdztiesības politiku. Tirzniecības politika var būt ar katalizatoru lomu citām politikām, ja mēs vēlamies stiprināt Eiropas sociālās vērtības. Un es gribētu atgriezties pie jautājuma, kurš jau izskanēja, tas attiec uz uzraudzību. Uh, kāda tiek īstenota pēc nolīguma stāšanās spēkā. Manuprāt, ir būtiski garantēts efektīvu analīzi tām saistībām, kas ir iekļautas nolīgumos, kā mēs tās izpildām un kā tiek garantēts novērtējums, jo atsevišķos gadījumos netiek īstenotas politikas, kuras izceltu šo nolīgumu priekšrocības. Mums ir labi piemēri - Kanāda, Vietnama, šeit gan eh, nolīgums vēl nav ratificēts, bet šie eh, piemēri rāda, kā mēs varam izmantot nolīgumu potenciālu. Paldies, saka Šaks kunga. Paldies visiem runātājiem. Es ar lielu interesi uzklausīju cerības un gaidas eh, saistībā ar to, ko tirniecības noteikumi var panākt. Un patiesībā es gribētu daudz vairāk uzzināt no Retinga kunga un Gamāžas kundzes. Tāpat arī centīšos būt tā kā sātana advokāte mazliet. Pirmais jautājums. Vai šeit ir runa par labāku tirzniecības noteikumu? iegūšanu, vai arī mēs uh, tagad domājam par tādu situāciju, kur pastāv noteikumi vai vispār nepastāv noteikumi. Piemēram, palūkojoties uz situāciju pasaulē, es redzu spēlētājs, kas pieaug spēkā, ekonomiskajā varā un ambīcijās, kas gribētu, lai Eiropa pieprasa tik daudz noteikumu, ka citas puses pievienojas uh, Ķīnas pusē, kur netiek pieprasīti nekādi noteikumi. Un otrs jautājums, tā kā mēs nodarbojamies ar tirzniecību Eiropas Savienībā, ir vesela virkne, kas ir ārkārtīgi nobežījušies par to, ka mēs cenšamies grozīt Eiropas Savienības līkumus ar tirzniecības nolīgumiem. Piemēram, ja tas attiecas uz uh, ūdens aizsardzību. Man ir tikai minūte runāšanas laika, labi. Mēs vienmēr gribam nodrošināt to, ka tirniecības nolīgumi nav instruments, kā grozīt uh, tiesību aktus. Vai jūs, prāt, situācija jābūt citādākai trešās valstīs? Tas arī viss no manas puses. Paldies! Savdie kungs, paldies priekšsēdētāji, kā ierasts uh, šo diskusiju laikā mēs pārvietojamies starp divām dažādām fundamentālām uh, nostājām. Piemēram, tarifa tirzniecības eh, barjeru, netarifa instrumentu, standartu, eh, certifikācijas eh, likvidēšanu un otra puse, kas grib ieviest arvien vairāk nosacījumu, kā vides aizsardzība, darba tiesības, ilgspējīga attīstība, efektivitāte un tas, kam dodam priekšroku, vienkārši ir atkarīgs no mūsu ideoloģiskās politiskās krāsas. Un kā ir skaidri redzams, mums vienmēr ir jāpaniek kaut kāds kompromiss starp šīm divām pusēm, kā tas ir ierasts. Es ticu tam, ka mm, brīvās tirdzniecības nolīgumi sniedz mums. Mm priekšrocības, un komisārs kundze jau pieminēja divus uh, gadījumus, un gribētu dzirdēt, kāda ir situācija ar Japānu, jo, manuprāt, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs punkts. Un otrkārt, vai ir kaut kādas iespējas atsākt sarunas ar ASV? Tas arī viss šobrīd. Paldies! Paldies, Helmut Šalts kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētājs! Arī vēlos pateikties visiem runātājiem par ievadvārdiem. Brucīnī kungs, jūs minējāt, ka tirzniecībai kaut kas ir jāuzlabo, jāpadara par labāku, jaukāku, lētāku. Un kurš tad lem par to, kas ir jauks, labs un lēts? Un tas, protams, ir izaicinājums, kas ir sasaistīts ar šādu instrumentu, tirzniecību, šis salīdzinājums, kādi ir nosacījumi tiem produktiem, kurus tirgojam, nosacījumi pircējiem, uzņēmumiem, lielajiem uzņēmumiem. Un tad, kad mēs runājam par trade for all, un tad ir jautājums, kas ko pērk par kādu cenu, kādas ir cenas ar to šī produkta ražošanai un sekas visiem. Un man ļoti patīk komisāras skundzes pieeja, kad eh, viņa šajā stratēģijā iekļauj godīgas tirzniecības ideju. Mūsuprāt, tam ir jākalpo par mērauklu, lai cenšoties panākt to, ka tad, kad produkts ir lēts, tas ir lēts visiem. Un tam jābūt lētam patērētājiem, tam jābūt lētam un labam videi. Tādēļ globālās vērtību ķēdes un trade for all ir jāsasaist. Nu, vairāk laika man runāt nav. Imā Rodrīgas Paņēro kundze lūdzu. Jā, atvainot, klausījos vēl tulkojumu. Sirsnīgs paldies visiem panelistiem. Uh, un īpaši komisārs kundzei. Tad, kad runa ir par uh, spīdzināšanas direktīvas īstenošanu un tam līdzīgām lietām, tas ir ļoti būtiski, bet varbūt mēs varamies doties vēl tālāk un tirzniecības nolīgumos iekļaut konkrētas prasības šādu pasākumu atbalstam Piemēram, uzreiz aizliegt spīdzināšanas instrumentu izmantošanu. Un tas būtu skaidrs vēstījums arī nākotnes eh, tirniecības nolīgumos tam, ka mēs iestājāmies par cilvēktiesībām. Tad netarifu tirzniecības barjeras. Šeit varu piekrist eh, Gamaškundzei attiecībā uz normu uh, piemērošana MVU, īpaši trešajās valstīs, kur runa ir par sarežģītiem Eiropas noteikumiem. Es negribu šeit piemērot kaut kādas atlaides, taču tehniskās sadarbības ietvaros ir jāizteno labāka koordinācija, lai varētu piedalīties arī trešās valsts, kurām situācija nav tik spoža. Tad runāt par īstenošanu. Šeit var, esam visi vienojušies, ka apņemšanās ir jāīsteno, ir jāatzīst darbinieku tiesības saskaņā ar statusko darba organizāciju. Menērs kundze, viena minūte. Paldies, priekšādātāji. Man ir vesela virkne jautājumu. Un pieminēšu pāris. CET tagad tiek atzīts par jauno paraugu brīvās tirzniecības nolīgumiem. Taču izskatās, ka citi tam netiek līdzi. Varbūt, ka mums ir jāsāk pilnīgi no sākuma tirzniecības politikas jomā. Gribu pieminēt vakardienas pētījumu, kur publicēja vairākas sociālas organizācijas, kā Friends of Earth un citi. Es Šeit tiek kritizētas publiskās konsultācijas attiecībā uz sarunu dokumentiem. Iespējams, ka atsevišķa organizācija nostāja ir daudz kritiskāka nekā to atzīst komisija. Šīs atšķirības starp ISDS un ICC nav nemaz tik lielas. Ko komisārs Kunz par to domā? Paldies, priekšsēdētāji, saka Vinkler kungs. Paldies visiem eh, paneļa dalībniekiem, komisārs kundzei. Mēs visi šajā telpā piekrītam, ka tirsniecības politika ir instruments. Taču kam? Darbam, tirgum, vīdei, darbiniekiem un cerams arī Eiropas Savienības uzņēmumiem, jo tam ir jākalpo uzņēmumiem. Un šeit pats nozīmīgākais ir īstenošana. Es at apsveicu īstenošanu. Tā ir ārkārtīgi nozīmīga. Bet kāda ir Eiropas parlamenta loma? Jo, manuprāt, īstenošanas procesā mēs arī varam ieguldīt savu lomu. Pēc Lisabonas līguma mēs esam palielinājuši mūsu lomu tirzniecības politikas un rīcības jomā Eiropas Savienībā. Mums ir instrumenti, uzraudzīšanas grupas, dalības, pienākums, pašiniciatīvas ziņojumu, un es domāju, ka mēs parlaments varam izveidot struktūrālu dialogu ar pilsonisko sabiedrību, padomdevēju grupām, partneru valstu diplomātiskajiem servisiem. Un mans jautājums ir šāds. Kā un, ja jā, kā mēs varam uzlabot mūsu dalību labākā īstenošanas procesā tirniecības nolīgumiem? Paldies, Kristof Jaunerkungs! paldies. Eh, Helmuts Šulcs kungs uzdeva jautājumu, kurš eh, lemj, kas ir labāk un lētāk. Un es tagad atbildēšu, mēs visi kā individuāls personības, kā patērētāji. Un tā ir brīnišķīgā tirgus ekonomikas pazīme. Pārsteidzoši, bet tā tas ir. Mans jautājums attiecas uz ilgter, ilgtspējīgu attīstību. Dzirdu, ka tiek pieprīsīts pieprasīt spēcīgākas sadaļas par šo aspektu. Manuprāt, pašreizējā instrumenti jau ir spējīgi darboties. Taču neraugoties uz to, vai ir kāds no kā mēs varam mācīties, un pirms kāds piemin ASV, var uzdot jautājumu par to, vai varat sniegt piemēru, kad ASV ir izmantojuši šos uh, darbspējīgos instrumentus, un tad pirms kāds pieminēja Gvatemalu, vai tad tas bija legāli, vai tā bija legāla rīcība? Tātad šīs jautājums, eh, vai vispār kāds ir eh, guvis panākums šajā jomā? Paldies, Sala Frankas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pretēji dažiem paneļa pārstāvjiem, es uzskatu, ka privās tirniecības nolīgumi ir veiksmīgi. Mūsu prioritārais projekts ar ASV, diemžēl, ir izgāzies, un arī TPP taču mums vēl joprojām ir jātirgojas ar lauksainiecības produktiem, protams, ar eh, dažādiem priekšnosacījumiem, kas attiecas uz ilgspējību un cilvēktiesībām. Man ir divi jautājumi komisārai. Jūs zinat manu nostāju par Eiropas Savienību. Eiropas Savienība pieprasa pārāk daudz laika brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšanai. Rodrīgas Piņēro šodien eh, no kundze runāja par protekcionismu pasākumiem. Kā mēs varam atrisināt eh, šīs problēmas ar savienotajām valstīm un par nozīmīgo IKP pieaugumu, kas būtu 25% apmērā. Tā būtu ļoti svarīga atbilde un, un nozīmīgs risinājums. Andrikienas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos lietuviešu valodā. Uh, Vēlos pateikties runātājiem. Paldies, Melstrēms kundze. Mēs esam priecīgi ar panāktajiem sasniegumiem. Jūs pieminējat labās prakses piemērs, modernus nolīgums ar Kanādu, Japānu un tā tālāk. Un jūs runājat par noteikumiem. Mēs aicinām mūsu partnerus ievērot noteikumus. Jūs runājat par īstenošanu, par mūsu rīcību PTO un izmantojot PTO. Komisārs Kunze, jūs nepieminējāt Ķīnu. Uh, un Ķīnas One Belt, One Road stratēģija rada milzīgu izaicinājumu mums visiem. Ķīna rīkojas balstoties uz pilnīgi citiem noteikumiem, cenšas uh, iegūt inovācijas IT sektorā, un tad, kad uh, ir zināms, ka uh, 2016. gadā investīcijas no Ķīnas Vācijā ir palielinājušās desmit reiz līdz pat 11 miljārdiem eiro. Es pat nepieminu centrālu un uh, austrumu un dienvidu Eiropā veiktās investīcijas. Tas viss pierāda, ka šis ir milzīgs izaicinājums, un es gribētu dzirdēt, kā Ķīnas politika ietekmēs mūsu tirzniecības politiku, jo investīcijas investīcija politika šeit ir būtisks uh, elements. Šorīt mēs runājām par ārvalstu ieguldījumu pārbaudas procesu, vai nesam jau nokavējuši? Chair, um, in a sense to follow up Mr. Winkler's Paldies! Vispirms par Vinklera kunga sacīto par FT nolīguma 32. lapusē rakstīts, ka komisija sagatavos šo ceļu karti. Man ir divi jautājumi. Vai te būs runa par um, ilgtspējīgu tirniecības attīstību? Un otrs, atsaucoties uz Vinklēra kunga teikto, vai to atsūtīs arī EFTA kopā ar EFTA uz parlamentu, lai mēs varam apskatīt šo, salīdzināt to ar ceļu kartes saturu. Paldies! Merci. Euh, je voulais répondre à un des collègues qui avait euh, tendance à, à réduire. Es domāju, ka mums nevajadzētu aprobežoties ar diskusijām par tirzniecību. Uh, un te pastāv vairākas tendences, un šobrīd es nu, negribētu nostāties nevienas uh, puses pusē, jo viena ir progresisti, bet otriem ir pretējs viedoklis, un mēs redzam, ka brīviem tirniecības nolīgumiem, un mums ir vienots viedoklis, kādiem tiem jābūt, jāatradot atrisinātiem jautājumiem par intelektuālo īpašumu un daudziem citiem, jo tas ir veids, kā mēs regulējam šo jomu un uh, harmonizējot noteikumus būs iespēja uzlabot situāciju kāpēc mums jāaizsargā investīcijas, bet tai pašā laikā nav obligāti aizstāvēt strādājošo tiesības vai vidas tiesības. Politikai jābūt saskaņotai. Mēs neesam pret investīciju aizsardzību, bet šobrīd šīs vienošanās ir ļoti izgājušas no līdzsvara, nav sabalansēts un būtu daudz vienkāršāk, ja mēs atteiktos no ideoloģiskām cīņām. Paldies! Jautājumi no Twittera par dzīvnieku labturību, tā vispār vēl nav parādījusies šajās debatēs. Un otrs jautājums, kā, kas notiek ar blokādi starp pārunās ar Pasaules tirniecības organizāciju par divpusējiem nolīgumiem. 70% no globālās tirniecības ir saistīti. Globālās vērtības ķēdēm, vai mums nevajadzētu fokusēties uz tām, uh, Un tagad vispirms katram došu četras minūtes, vispirms komisāras kundzei, lai jūs gribat sākt, lūdzu. Es runāšu ļoti īsi, jo gribu arī atbildēt, reaģēt uz dažiem, nu, izteikumiem, kas nāca no paneļa. Tirzniecība, protams, attiecās uz cilvēkiem. Uh, Un šobrīd nu, problēma ir darba trūkums, un tirzniecība rada ļoti daudz darba vietu, gan saistībā ar eksportu, un arī darbinieki lielākoties ir kvalificēti, un kur, šie, kur šīs darba vietas ir atrodamas, tās ir uzņēmumos. Un nevajadzētu skatīt šeit uzņēmums, kas it kā, kā konfrontējas ar cilvēkiem. Cilvēki strādā uzņēmumos. Protams, ka mazā un mazie un vidēja uzņēmumi ir pelnījuši uzmanību, bet komisija arī nevar visu izdarīt. Mums mazā, mazos un vidējos uzņēmumos viņiem ir jāorganizējas. Mēs cenšamies piedāvāt informāciju, piedāvāt vadlīnijas, stāstīt par sekmīgiem piemēriem un uh, mums ir arī šī MVU e sadaļa. Uh, Mēs skatāmies, vai ir iespējams izstrādāt tīmekļa vietnes ne tikai šiem uzņēmumiem, bet tomēr lielākoties tieši tiem. Mēs diskutējam ar tirzniecības palātām, kā labāk organizēt partnerību Protams, īstenošanas noteikumi ir sarežģīti, tā ir. Mēs mēģinām kaut ko vienkāršot Juramed attiecībā uz vidusjūras reģionu, bet tas ir arī tas ir jautājums ar ļoti daudzām šķautnēm. Nevaru jums apsolīt um, ātru risinājumu. Laika grafiks ar Japānu. Domāju, ka decembrī jau būs skaidrība par to Un ir palicis neatrisināts palit politisks jautājums, proti investīciju aizsardzība. Mūsu jaunā sistēma atšķirās no Japāņu, kas viņiem ir labi kalpojusi, un mums nav divpusēju nolīgumu starp Eiropas Savienības kādu dalību valsti un Japānu. Te ir vēl neatrisināti jautājumi par ASV jā, mēs sāksim pārunas, bet nosacījumi. Runājot par cer, arī. Un cits jautājums ir infrastruktūra un sadarbībā ar trešajiem valstīm arī attīstības palīdzībai ir liela nozīme. Es uh, izlasīju arī šo ziņojumu. Ziņojumu par zemes draugiem mani tas īpaši neiespaidoja. Uh, Nu, esmu runājusi ar iesaistītajām pusēm, ir Eiropas Savienība ir organizējusi dažādus publiskus pasākumus un uh, ir notikusi arī virkne sabiedrisko konsultāciju, bet nu šis ziņojums nav nekas sevišķi. Uh, Es nedomāju, ka uh, runājot par formālo vai neformālo lomu, par, parlamentam vajadzētu uh, izvēlēties formālu lomu, jo galu galā jūs sastopaties ar ļoti daudziem cilvēkiem un uzzinat no viņiem tieši, kas viņiem dara raizes tieši īstenošanas jomā. Ja jūs gribat veidot kādas komitejas, to jūs varat darīt, bet nu, formālo īstenošanu es tā kā negribētu ieteikt. Sala Frankas kungs, jā, nolīgumi par tirsniecību prasa daudz laika. Tā ir, un viegls šis darbs nav. Varbūt mēs spēsim turpmāk labāk sadalīt darbu starp uh, Eiropas Savienību un ratificēšanas process kļūs raitāks, bet tik un tā mm, process prasa laiku. Un runājot par Spāņu olīvām, mēs sadarbojamies ar Spānijas un arī Antalūzijas valdību, mēģinam kaut kā ietekmēt ASV, lai tā tomēr savus draudus nepiepildītu, bet centīsimies pasargāt šo sektoru pēc iespējas Ķīna mums noliek uzdevumu priekšā. Tas ir svarīgs partneris. Ķīna investē Eiropā, un tas jau nav nekas slikts. Jautājums ir, vai šīs investīcijas ir piesaistītas politiskiem priekšnosacījumiem. Un mums ir diskusija platforma, kur mēs diskutējam, skatām investīcijas un izmantojam vadlīnijas. Uh, Padomē šis jautājums nav īpaši populārs vai tiek uztverts ļoti jūtīgi, un tas skar daudzas valstis. Redzēsim, kas notiks tālāk. Par ceļu kartēm, jā, es domāju, ka tās būs pieejamas. Es domāju, ka jā. To saka man nojauta par dzīvnieku labturību. Mēs ņemam vērā attiecīgo konvenciju par to, skatīsimies, lai tas būtu ievērots arī pārunās ar Meksiku. Un turpinām strādāt pie starptautiskiem standartiem, uzklausām uh, dzīvnieku labturības aizstāvju organizācijas, tiekamies ar viņām. Uh, un mēs augstu vērtējam viņu sniegto informāciju. Ir ieteikumi, ko varam izpildīt, citus nav tik viegli, bet tagad esmu atbildējis uz jautājumiem, kas bija adresēti tieši man. You, you mean the appellate body? No, no. yeah, the block. Well, there is not really a blockade in, in the WTO, but Pasaules tirzniecības organizācijā nav blokādes, bet pārunas notiek ļoti, ļoti lēni. Un kaut kā mm, jātiek skaidrībā ar daudzpusējiem un divpusējiem nolīgumiem, kam tad dot priekšroku un kā to visu noregulēt. 164 dalībvalstis tas ir daudz un tā ir vadoša organizācija attiecībā uz daudzpusējiem nolīgumiem, bet mums ir jāskatās, lai visi mūsu nolīgumi būtu saskanīgi ar uh, PTO normatīviem. Thanks a lot, Mr. Röting. Röting. Paldies. Nākošais runātājs Sauterkungs. Paldies, priekšsēdētājs. Lai visiem būtu skaidrs, es esmu arotbiedrība pārstāvis, esmu no Vācijas, es esmu brīvās tirzniecības atbalstītājs. Un problēma nav par to, vai mēs esam par vai pret brīvo tirzniecību. Bet ir jābūt tirzniecības līgumiem, kas ir noderīgi mūsu iedzīvotājiem. Tāpēc esmu par tādiem līgumiem, kas stiprina un nevis grauj darbu. Uh, un darba vietu kvalitāti. Šeit ir izaicinājumi, un kā jau mēs dzirdējām diskusijās, galvenokārt eh, tirzniecības nolīgumos pirmkārt ir, ir runa par tirzniecību. Šodien ar izaicinājumiem tādiem kā digitalizācija, e-komercija, pakalpojumiem kā tādiem, kas tiek iekļaut brīvās tirsniecības nolīgumos, tie ir izaicinājumi, jo tad, kad mēs runājam par pakalpojumiem, tad tas ir vēl aizvien daudz jābalsta nacionālajā kontekstā. Un tad, kad mēs runājam par globālu apriti, mēs runājam nereti par produktiem, kas ir kaut kur saražoti un nonāk Eiropā mūsu mājās, bet šobrīd ar pakalpojumiem notiek tieši tas pats. Tāpēc tomēr šī joma ir daudz miglaināka, ko mēs ar to darām ir eh, uzņēmumi, ir valdības, kas mēģina to izmantot nevis taistīgai, bet negodīgai tirzniecībai. Un tāpēc domāju, ka mums ir jāpanāk tas, ka taisnīga tirzniecība norit viscaur, eh, tā ir noderīga mūsu sabiedrībai Eiropā, bet arī mums ir jāapzinās tas, ka ir jārūpējas par eh, strādājošo labklājību citur pasaulē. Un ja mēs par to nedomāsim un pie tā nestrādāsim, neviens to nedarīs. Un arī Ķīna nē. Tāpēc mums ir jārīkojas atbildīgi. Vai ideāls modelis tiks sasniegts, par to nav eh, runa, bet vismaz mēs norādām, ka tie ir mūsu mērķi Un mana kritika ir par to, ka mēs vēl neesam pietiekami daudz darījuši. Strādāsim, redzēsim, saliksim galvas kopā, kā sociālie partneri, kā Eiropas institūcijas, lai mēs varētu sagatavot šādu stratēģiju. Paldies! Nākošais runātājs eh, apru cīnīgums. Es domāju, ka nereti ir pārāk daudz ideoloģijas, tad, kad mēs runājam par tirzniecību, un mūsuprāt, tirzniecība nereti ir tas vienīgais rīks, ko valdības vai institūcijas e, sagatavo kā dāvanu uzņēmējiem. Un tas attiecas uz daudziem jautājumiem, par kuriem bija runa. Pirmais no tiem ir standārti bet Eiropa ir tirdzniecības čempions visā pasaulē. Mums ir eh, vieni no augstākajiem standartiem viscaur, ne tikai tirdzniecībā, bet arī Eiropā mums ir ekonomikas modelis, kas ir unikāls. Uh, un to mēs arī vēlamies nest pasaulē. Nav atšķirības uh, uz ņēmumiem, kā tie darbojas Eiropā, un pēc tam tie, eh, kā tie dodas ārpus Eiropas un kļūst par sātaniem iesoļumu. Nē, Eiropas biz, uzņēmēja darbības vide ir. Eh, augsti attīstīti, ņemot vērā tos noteikumus, ko, pie kuriem mēs esam strādājuši un kurus esam attīstījuši desmit gažu un pat simt gažu garumā. Šeit nav runa pār to, ka jāmaina standarti mums, vai ka jāmaina viss struktūra augstu izleģēji mums, vai par to, ka mēs darītu lietas, kas nebūtu pieņemamas mūsu sabiedrībai. Mums, protams, es atzīstu, kā var uh, gadīties izņēmumi. Jā, arī uh, ir tādi, kas neievēro noteikums viscauri, arī uz ceļiem ir tādi, kur neievēro noteikums, brauc pārāk ātri, bet noteikumi pastāv un kopumā mēs esam čempioni gan uh, daudzpusīgumā, gan standarta noteikšanā, nostiprināšanā, sociālajā aizsardzībā. Tālāk, nākošais punkts attiecas uz īstenošanu. Šeit būtisks elements ir tāds, ka tāds, kāds komisāra Malmstrēma ir parakstījusi darījumu, kas notiek tālāk? Ratifikācija, bet kā mēs iesaistām Eiropas uzņēmējus vērtībās, gūtajos labumos, iespēju izmantošanā. Un šajā jomā, mūsuprāt, ir daudz darāmā un daudz mēs varētu iekļaut. Piemēram, man šķiet, ka ieviešanas ziņojumā nav specifisks sadaļas par MVU. Mēs visi norādām, cik tas ir svarīgi, bet kāpēc nav specifiska elementa, kas skār šo MVU aspektu? Un visbeidzot, kurš gūs labumu un kurš lems par to, kas ir eh, pareizs tādos iedzienos kā skaists eh, eh, pār lētu samaksu. Tirgū viens likums ir, ka nav žēlastības, un mūsu galvenais tiesneses ir patērētāji. Viņi ir vienmēr tiesnesis būs gala patērētājs, kurš vai nu pirks vai nepirks mūsu produktu. Paldies! Nākošais runātājs eh, Klēra Gamāža. Paldies! Atcaucoties uz iepriekš sacīto, es neesmu nekādā veidā pret tirdzniecību vai pret to, ka tirgiem ir jātiek atvērtiem. Mans viedoklis ir, ja mēs vēlamies saistīt tirdzniecību ar kādiem standartiem vai sociālajiem, sociālu apņemšanos, tad mums ir pašiem šie standarti jāievēro. Runājot par nolīgumu ieviešanu, tas attiecās uz visiem BTA Visos gadījumos ir paredzēts garš rīku saraksts eh, izvērtēšanas pasākumu pirms un pēc eh, parakstīšanas. Es domāju, ka ir vairāk jādomā par to, kā mēs izvērtējam, vai situācija ir uzlabojusies vai pasliktinājusies pēc tam, kāds nolīgums ir parakstīts. Tas ir ļoti sarežģīts uzdevums, un tāpēc mums ir nepieciešama daudzu iesaistīto pušu darbība, lai mēs varētu izvērtēt, vai tirsniecības liberalizācija ir bijusi ar pozitīvu vai pretēju ietekmi. No manas puses tas ir viss. Paldies! Ehm, mūsu mērķis nebija atrisināt visas problēmas nākotnē, bet mēs esam saņēmuši samērā lielu devumu. Paldies mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem, un mēs varam tagad pateikties pirmās diskusijas dalībniekiem un aicināt prezidijā otrās diskusijas dalībniekus. Okay, so now we are... Uh, un tagad mēs varam pārīt pie otrās manas diskusijas, lai koncentrētos uz attiecībām starp globalizāciju un tirzniecību. To mēs esam nosaukuši tirzniecība, lai veidotu globalizāciju. Piedalīsies eksperti, kas ir Eh, Alens Vulfs, kurš ir PTO ģenerāldirektora vietnieks, Jans Goldnings, pasniedzējs globalizācijā un attīstībā Oksfords universitātē, Elsija Kanzā, eh, kas vadā. Nu, Ženēvā Āfrikas un reģionālo stratēģiju nodaļu Pasaules ekonomikas fórumā un arī Ričards Kozuls Raits, kurš ir direktors globalizācijas un attīstības stratēģijas jomā UNKTAD. Vispirms es došu vārdu Alenam uh, eh, Wolfam, kurš pārstāv Pasaules tirsniecības organizāciju. Paldies, ir man liels gods un prieks uzstāties jūsu priekšā šodien un ar. Uh, lielu prieku gan no, es eh, no pirmās paneļa diskusijas uzzināju ļoti daudz informācijas. Es gribētu izteikties uh, savā runā par pētījo vērtībām, par to, kā eh, mēs varam strādāt pie mūsu attiecībām, lai veidot globalizāciju. Atcerēsimies, ka pirms dažiem gadiem iestājās nozīmīga finansiāla krīze un ārkārtas pasākumi bija īsteno monetārajā pusē un ne ārkārtas pasākumi tirzniecības eh, pusē. PTO pastāvēja, tā noturējās un eh, PTO Eh, darbs sekotam, lai netiktu palaidāt tarifī, lai netiktu pa, eh, mainītas kvotas, lai nebūtu diskriminācijas izcelsmes valsts sakarā un nenotiktu diskriminācijas eh, pēc nacionālas pazīmes ražotājiem. Nebūs pārsteigums, ka sistēma spēja izturēt triecienus, un tā tika veidota ņemot vērā tās vajadzības, kuras diktēja pagājušā gadsimta noteikumi, lielā depresija, pasaules kari. Un PTO veidojas sistēmu, kas spēj kas spēja izturēt dažādus finanšu, finansiāli ekonomiski rakstura e, triecienus. Tāpat komisāra Malmstariem pieminēja vairākus būtiskus e, eh, pagā, eh, šā gada notikumu, uz e, Nairobi konference, un, pro, jānorāda, ka es nevarēšu izteikties par visiem pēdējo aspektiem, es esmu savā matā septiņas nedēļas, bet arī jānorāda, kā valstis, kuras eh, ir nopietni cietušas Somālija, Sudāna, Austrum Timora, Bosnija, Hercegovīnām tās ir pēdējās, kuras ir pie, pievienojušās pēdējo gadu laikā Afganistāna, Liberija. Liberijā bija pilsoņu karš, pēc tam tā ciet no ebola. Es eh, norādu, ka šīs valstis pievienojās ar lielu entuziasmu, tas bija sarežģīts process, jo uh, tās eh, uzskatīja, ka vietējās iekšējās problēmas to atrisināšanai palīdzēs dalību PTO un tā palīdzēs arī labākai integrācijai pasaules ekonomikā. Eh, situācija šobrīd nav pilnības skaidra un uh, sadarbībai ar Eiropas Savienību. Šobrīd notiek izmaiņas un ir grūti lemt par to, kā tas tiks, kā tas veidosies tālāk, ir nepieciešama korekcija politika visās praktiski galvaspilsētās un it īpaši Eiropas Savienībā. Un šeit mums ir jādomā par to, kā varam izvairīties no vairākām problēmām, no kurām pirmais ir šaurs ekonomiskais nacionālisms, lai un nereti tie tiek dēvēti par tirzniecības nolīgumiem, bet gal, ļoti bieži tie aizstāv nacionālās tirzniecības int, intereses tālāk. Ir jārunā par konstruktīviem tirsniecības nolīgumiem, kas Eh, palīdz veidot tirzniecības sistēmu pasaulē. Manuprāt, eh, tētība transatlantiskais eh, tirzniecības un partnerattiecību nolīgums ir ar ļoti nozīmīgiem labiem elementiem. Tie standarti, kas tiktu iestrādāti tētipā, tiktu attiecināti nediskriminējošā veidā uz visām valstīm. Tas līdz ar to tas kalpot ne tikai Eiropas un Savienoto valstu ražotājiem, bet tas būtu teksts, kas būtu plaši noderīgs, un es ceru, ka mēs vēl pie šī teksta atgriezīsimies eh, nākotnē. Tālāk ir jārunā pār tādiem nolīgumiem kā transpacifiskā eh, partnerība un Vēl būtisks jautājums ir vienotais tirgus un reģionālās sadarbības formas. Un ceturtais aspekts ir praktiski globāls, jo pilnīgi globāli nav. Tas ir informācijas tehnoloģija nolīgums, un tas tiek at attiecināts uz nediskriminējoša pamata. Eh, un to ir parakstījušas viss 164 PTO dalībvalstis dažādos eh, līmeņos. Arī šeit nav pilnīgi universāla atbalsta, bet es vēlos runāt par eh, galveno izaicinājumu mūsu laikos par to, kā darbs turpināsies PTO. Mēs pēc otrā pasaules kārā neesam Eh, piedzīvojuši būtisku kāpšanos atpakaļ no Savienoto valstu puses, un ir ļoti daudz izaicinājumu, lai strādātu vairāk. Brexit nav bijis pirmajās paneļa diskusijās ar nozīmīgāko lomu, tomēr šis temats ir mūsu uzmanības praktiski centrā. Tāpat uh, Pekīnā viena zīda ceļa princips uh, ir spēkā Tokijā, transpas, uh, klusā okeāna partnerattiecību nolīguma pārskatīšana savienotēm valstīm. Bet Es neredzu nepieciešamo korekcijas līmeni nevienā gadījumā. Eiropas Savienības dalībvalsts ir 33,6% no PTO budžeta. Šī summa ir, tas ir ļoti interesants fakts un ir lielāka budžeta daļa šajā gadījumā nekā savienotām valstīm, Japānai, Ķīnai kopā. Pat pēc Brexita. Tas arī nozīmē, ka vadošā kapacitāte ir lielāka. Eiropas Savienības tīmekļu vietnē ir norādīts, ka Eiropas Savienība atbalsta ilgtspējīgu attīstību un daudzpusēju noteikumu sagatavošanu Tāpat Eiropas Savienībā ir daudzi divpusēji un reģionālie nolīgumi, 27 eh, ar citām valstīm, 51 eh, tiek provizori piemērots, 19 atrodas sarunu fāzē, un tas ir neparasts rekords, bet PTO ir nepieciešama darba aktualizācija, ņemot vērā eh, digitālās ekonomikas tendences, kas arī pieprasa aktualizācijas eh, informācijas tehnoloģiju nolīgumā 2018. gadā, tāpat dzimuma līdztiesības jautājumos, un es vēlētos aicināt, un to es arī norādu mūsu Ķīnas un Japānas draugiem un citiem, kā pārskatīšana ir nepieciešama un papildus pūliņi ir jāpieliek e, pasaules tirzniecības sistēmā, lai to varētu virzīt tālāk Ženēvā. Paldies! Paldies! Paldies, un tagad vārds Golding kungam. Vai jūs prāt, e, šī Trade for All ir instruments, lai veidot globalizāciju? Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlos apsveikt komisārs Mālstrēmas kundzi un viņas kolēģus par, manuprāt, tādu modeli, kādam jāizskatās eh, stratēģijai. Trade for all tiešām eh, noved mūs pie ilgspējīgākas, atbildīgākas tirniecības politikas un kopā ar ap, Eiropas komisiju Nesen tika publicēts uh, abrīnojami īss, taču dziļš uh, dokuments par globalizāciju. Manuprāt, tas laba, rada pareizo ietvaru. Tā ir taisnība, ka notiek vidustermiņa pārdoma posms, pasauli ir mainīsies, tā ir jāmainās, taču tas viss jāplūko plašākā kontekstā. Kamēr ASV un apvienotā karalista ir atkāpusies no vadītāju elites un Ķīna ir atkal pakāpusies. Mums nevajadzētu noicināt savu lomu. Es domāju, ka visi diskusijas dalībnieki un komisija tic tām, ka tirzniecība ne tikai veicina darba vietas un izaugsmi, bet arī labāku dzīves kvalitāti pilsoņiem visā pasaulē. Uh, Mums ir eh, vairāk nekā jebkad eh, jāpalielina pūliņi, lai to pierādītu. Īpaši bāžas eh, attiecībās tām valstīm, kas piemēro protekcionisma stratēģijas, ir tas, ka caur tirzniecību mēs mācāmies sadarboties, saprast vienam otru, saprast dažādās vajadzības, sarunāties. Un tādējādi mēs to visu zaudējam, ja izstējamies, izstājamies šajā sarežģītajā pasaulē. Šeit jāpiemina arī klimata pārmaiņas, eh, pretestība, antibiotikām un tā tālāk. Tad šeit runa par daudz plašākām liekām nekā tirzniecība. Es piedāvātu, lai visas pasaules valstis, pat ļoti lielie ietekmīgie reģioni, kā Eiropas Savienība, ir atkarīgi no tā, ko dara citi, un citiem ir eh, attiecīgi jāatbild, jāsniedz sava vīzija par nākotni. Tas attiecas ne tikai uz eh, mūsu tirzniecību enerģētikas jomā, tas ir saistīts arī ar eh, izglītību, tehnoloģijām un tā tālāk. Mūsu planēta kļūst ar vienas sasaistītāka, sarežģītāka. Ļoti daudz darba vietas nāk no tirzniecības, taču patiesībā Eiropas nākotne kļūst ar vien atkarīgāk no pasaules nākotnes. jaunie tirgi pieaug, iegūst lielāku tirgus daļu globālajā ekonomikā, un mēs paredzam, ka turpmāko 25 gadā tie sasniegs 75% no visa tirgus. Un bez šīs izaugsmas ek Eiropas ekonomika arī nebūtu ar tik lielu izaugsmi. Un mūsu situācija pēc finanšu krīzes būtu vēl smagāka. Eiropā izaugsme paredzēta 2% apmērā, jaunajām ekonomikām 4% apjomā, bet tas uh, rada labas ziņas mums visiem. Protams, jo labklājīgāk mēs kļūstam, jo izaugsmes kvalitāte kļūst arvien nozīmīgāk. Tas attiecas gan uz Ķīnu, gan mums. Šeit runa ir vairāk par saturu, par kulturālajām priekšrocībām. Uh, par to, kā mēs vēlamies eh, to visu saskatīt arī produktos. Un tas kļūst jau būtiskāk, kad mēs runājam par digitalizāciju, kur nav taustām produktu. Šeit ir runa par programmatūrām, ar algoritmiem, kas eh, lemj par cilvēku nogalināšanu, par automātisku mašīnu vadīšanu. Uh, Mums ir jālem par lēmumu pieņemšanu šādas uh, situācijas ietvaros. Mums ir jāatspoguļo straujā tehnoloģiskā attīstība attīstība, tas viss ietekmēs mūsu domāšanu un prasības dzīvē. Vēl jaunas jomas, kur mums ir jārīkojas, ir ētiskas dabas aspekti, kā atbildība, bioinženērijas, uh, biodinamikas jomās. Uh, tādās jomās, kur tiek ietekmēti embriji vai citādi cilvēku uzlabošanas instrumenti. Šeit pastāv ļoti dažādas izvēles, un mūsu izvēles eh, skars eh, preces un pakalpojums. Tāpat arī šeit jāpiemina cīņa pret oglekļa emisijām Un jo straujāk mainās pasaule, jo vairāk mums jāapzinās, kas ir viss saistīts mūsu tirzniecībā. Tirzniecības sasaist ar dažādām vērtībām nav nekas jauns, to mēs esam vienmēr uz, uz, uzsvēruši, ka Trade for All ir saistīta ar cilvēktiesībām, migrāciju un tā tālāk, taču jaunums ir tas, ka tas ietekmē ne tikai fiziskas dabas produkts, bet arī digitālas dabas produkts. Un jo straujāk pasauli mainās, jo stāvāka tā paliek. Globalizācija to ir ietekmējusi, un reāls izaicinājums Eiropas Savienībai, visām valstīm un reģioniem ir ir tas, kā var nodrošināt iekļaujošus procesus. Tās vietas, kas strauji mainās, ir dinamiskās pilsētas. Tās atbalsta globālo globalizāciju, un ja, mūs, ja mēs palūkojamies, kas balsoja par Trumpu, par Brexitu, par galējo labējo un kreiso partijām, tad eh, tās ir vietas, kas tikušas izskatītas izslēgtas, ne tikai iz, vienkārši pamests novērtā, bet izslēgts, jo šie, šeit cilvēki nevarēja doties uz dinamiskām cilvēkām, dinamiskām pilsētām. Ir atšķirības starp dinamiskām pilsētām, lauku reģioniem, šeit ir milzīga plājasa, tas attiecas uz ASV, kur jaunā paudze nespēja izmantot tādas iespējas, kāds bija to vecākiem. Tas pats attiec arī uz Franciju un citām valstīm. Un kā mēs varam nodrošināt, lai tirzniecības politika iet uh, roku rokā ar sociālām un citām politikām, ir tas, ar ko mums ir jānodarbojas, un tas ir būtiski. Ir ārkārtīgi grūti nodrošināt investīcijas tādās vietās, kur cilvēkiem ir grūtāka piekļuve. Tātad izmaiņas rada ar vien stāvākus kāpumus, un mums ir jādomā par to, kā cilvēki var pārvarēt šos kalnus vai kuri paliek eh, šajās ielajās. Tātad mūsu atbildība attiecas ne tikai uz tirzniecības politiku, un no uh, politiku efektivitātes nodrošināšanu. Mūsu atbildība arī atrodas mūsu valstīs dažādajos, dažādu noskaru saskaņošanā. Jautājums kļūst arvien sarežģītāks, ir nepieciešams arvien augstākas prasmes, tādēļ mums ir jāveicina mūsu, jāuzlabo mūsu instrumentu kopums, lai tiktu galā ar šiem izaicinājumiem. Tādēļ ir būtiski uh, veicināt izpratni gan par uh, priekšrocībām, gan riskiem, un riski integrācijā ir daudzi, taču tos ir iespējams pārvaldīt, nodrošināt to, ka priekšrocības tiek nodrošināts arvien vairāk cilvēkiem, arvien straujākā veidā. Liels paldies! Cerams, ka uh, varēsim ar to tik galā. Izskatās, ka Āfrika vismaz ilgu laiku uh, bija aizmirsta pasaules daļa, taču pēdējos gados tā ir guvusi mūsu uzmanību šeit parlamentā. Sociāldemokrāti jau otro reizi organizē Āfrikas nedēļu. Šodien notiek Āfrikas nedēļa Eiropas parlamentā un stratēģiju tirzniecība visiem attiecas arī uz labajām attiecībām ar Āfriku. Kanzas kundze, ko jūs par to domājat? Thank you. Uh... Paldies, priekšsēdētāji, man ir gods šeit atkal atrasties. Es jau pagājušajā gadā šeit viesojos publiskajā uzklausīšanā. Un mums tiešām ir gods dalīties ar mūsu dalību, atbalstīt sadarbību, kas ir viens no galvenajiem aspektiem Trade for All stratēģijā. Sākšu uh, ar pārskatu, kādēļ mēs ticam daudzpusīgai sadarbībai. Un es priecājos, ka šeit panelī piedalās uh, pārstāvi, no, kas piedalās šajā daudzpusīgajā dialogā. Šādu pārstāvu tikšanās ir kā domnīcas kas runā par dažādiem jautājumiem, tirzniecības jautājumu, galvenokārt nodarbojas ar to, kā šeit var nodrošināt iekļaujošāku politiku un kā likvidēt mītus par tirzniecību, lai visas sabiedrības var konstruktīvā veidā piedalīties šajos procesos un gūt labums. Mūsu pieredze liecina par to, ka daudzpusīgās dialogs var veicināt šīs politikas un Tādējādi mēs varam veicināt iekļaujošu izaugsmu. Taču, lai gūtu panākumu starptautiskajai tirsniecības politikai, ir jāspēlē būs, būtiska loma nodrošināt uh, reģionālus uh, risinājumus. Tas attiecas uz labākām kaimiņa attiecību politikām, uz diskriminācijas novēršanu un saskaņošanu. Daudzpusīgā sadarbība ir būtiska šī fóruma ietveros. Pēdējo 18 mēnešu laikā esam rīkojuši dažādus dialogus, lai noskaidrotu, kā labāk varētu palīdzēt vietējām, eh, vietējiem reģioniem. Mūsu misija ir savest kopā dažādās iesaistītās puses ar vietējiem uzņēmēju darbību. Mēs cenšamies izpētīt tādus uzņēmē darbības eh, modeļus, kas būtu daudz taisnīgāk. Tāpat arī raugamies nākotnē, un šajā ziņā lielākās problēmas darba vietu eh, jomā nāks no ceturtās eh, rūpnieciskās revolūcijas, kas tika pieminētas. Tāpēc mēs aplīkojam arī digitālās tirzniecības jautājumus un kādā veidā mēs darbojamies šī fóruma ietveros. Šeit mēs koncentrējamies četriem galvenajām jomām - ilgspējīgs investīcijas, kā varam katalizēt investīciju mehānismu. Otrais uh, pīlārs ir digitālā tirzniecība. Šeit aplūkojam labās prakses uh, pārobežu datu plūsmām un nosakot principus politikām. Trešais aspekts ir tirgus veicināšana, kur veidojam vietējo iesaistīšanu un kapacitātes. Un ceturtais punkts ir globālās politikas un prakses, un uh, tika jau minēts, ka tas šis ir kritisks uh, aspekts, un uh, kā to tik galā par to mēs strādājam. Un tad arī šī domnīca, globālais nākotnes, globāla nākotnes padoma par starptautisko tirzniecību un investīcijiem. Šeit mēs uh, strādājam pie investīciju sadarbības un reformām, kā arī pētam dažādos scenārijus un iespējas alternatīvai tirzniecībai un investīcijām. Kā jau minēju, mēs eh, ticam tam, ka daudzpusēju dialogam ir vērtība, un šeit piedāvāja konkrēts priekšmets. Pirmkārt, E15 iniciatīva, globālās tirniecības un investīciju sistēmas spēcināšana 21 gadsimtā. Šeit tika iekļauti 400 eksperti, tika sagatavot 150 baltie dokumenti, tika aplūkot tādas jomas kā regulatorā saskaņotība, tirzniecības finanšas, pakalpojumi. Un otrs piemērs ir globālās alianses, alianse tirgus veicināšanai. Šeit mēs izveidojam uz risku balstītas pārtikas projekts, Kolumbijā, Marokā, piemēram, tiek optimizēta robežu pārvaldība, izmantojot datu analī... analīzes iespējas un vienkāršojot muitas procedūras. Šajā slaidā jūs redzat dažādos iesaistītos partnerus. Te ir pārstāvi gan no ministrijām, gan uzņēmumiem, uh, dažādām apvienībām. Šeit ir pārstāvi no Vācijas, Kanādas, Nīderlandes, Austrālijas. Un runājot konkrētāt trīs uh, pamata jomas - digitālā tirzniecība, straujā tehnoloģiskā attīstība pieprasa ceturto rūpniecisko revolūciju, tas ir nepieciešams uh, izaugsmē, globālais biznes, e-komercija. 2016. gadā radīja 2 triljonus ASV dolāru, un šī joma pieaug. Elektroniskie mobīlie maksājumi ir mainījuši uzņēmē darbību, radījuši jaunas iespējas finanšu iekļaušanai. Datu plūsmas veicina inovatīvas uzņēmē darbības modeļus un veicina IKP. Taču digitālā tirzniecība nav likvidējusi visus uh, problēmas Āfrikā vēl joprojām ir trūkums šajā ziņā. Apmēram 4 miljārdiem cilvēku nav piekļuvi internetā. Un e-komercija kā iekļaujoši instruments tādēļ nav pieejams visiem. Otrs galvenais um, instruments ir globālās vērtības ķēdes platforma, kas ir viens no galvenajiem aspektiem tirniecības un investīciju ainavā. Šīs uh, globālās vērtības ķēdes GVC var samazināt izmaksas patērētājiem, piedāvāt plašākas izvēles, uh, paplašināt ilgspējīgākas prakses, veicināt produktivitāti un īstenot uh, attīstības valstu iesaistu globālajā tirzniecības sistēmā. Diemžēl daudzas valstis Latvijā, Amerikā un Āfrikā ir izkļautas no šīs, šī ražošanas tīkliem attīstītās ekonomikās augsta līmeņa darbinieku un uzņēmumu atkal ir guvuši ārkārtīgi liels ie, uh, priekšrocības. Nākamais punkts. Ceļš skats uz priekšu. Šīs globālās tirniecības sadarbības aspekts. With growing discontent over globalization, the outlook for global trade cooperation is darkening. With Globālās tirniecības sadarbība kļūst arvien sarežģītāka. Šeit ir jāpiemina diskriminējos tirniecības barjeras, tādas sistēmas, kas balstās uz iekšējām vienošanām, un tas viss rada jaunus izaicinājumus. Pašreizējos globālās nākotnes padomas fórums par nākotnes starptautisko tirzniecību un investīcijām pieprasa jaunus scenārijus 2017. gadam. Vispozitīvākā scenārija ietveros uh, instrumenti ir jāizteno vietējā līmenī, jānodrošina investīcijas izglītībā, prasmēs arodu apmācībā vietējos darba tirgos. Otrs ir uh, sliktais aspekts, scenārijs. Šis scenārijs būtu saistīts ar negatīvu retoriku un vienpusēju pieeja tirzniecībai. Šeit jāpiemina nodokļu vienošanos, uh, konkurences politikas, tradicionāla tirzniecības instrumentu izmantošana, dumping, dempinga. Uh, sistēmas, eh, krāpniecība, tarifi un tā tālāk. Trešais eh, scenārijs ir neglītais, eh, tas ir zīmīgs ar milzīgiem tirzniecības kariem starp vadošajām ekonomijām, un šeit notiktu daudz manipulācijas un ko, krāpniecības un iespējams, ka pat valsts pamestu PTO. Noslīgumā mēs aicinām padomus locekļus aicināt atbildīgu tirzniecības un investīciju politiku izveidošanu. Noslēgumā Trade for All. Šim sauklim padarīt Āfriku bagātu ir jākalpo, lai padarītu bagātus eh, nabadzīgos afrikāņus. Uh, Pasaules ekonomikas fórumā Āfrikā, kas notika maijā Durbānā, šī fóruma laikā notika sarunas par to, kā var nodrošināt iekļaujošu iz, izaugsmi. Un šeit Āfrikā ir jāpiemina tas, ka joprojām pastāv milzīgas plaisas starp iekļaušanu un nabadzību. Vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos Eiropas Savienībai par atbalstu notiekošo sarunu gaitā. Runājot par tirniecības nolīgumiem. Open Africa projekts eh, paredz eh, autobusa satiksmes nodrošināšanu visas Āfrikas ietvaros un tādējādi nodrošinātu padomdošanas iespējas afrikāņiem dažādās vietās. Globālā līmenī kakao cenu kritums ir negatīvi ietekmējis Kodivāras un Ganas valstis. Tas ir saistīts arī ar bērnu darbu, kobaltu ieguvas industrijā, ražojot arī elektroniskos automobīļus, un tas viss ir saistīts ar um, problēmām Kongo Demokrātiskajā republikā. Šeit ir nepocošama visaptveroša cīņa, kur ir jāpiedalās um, pārstāvjiem gan no reģionāliem, gan globāliem līmeņiem. Paldies, tiešām daudz izaicinājumu. Paldies. Un tagad Mr. Richards kas strādā ar globalizācijas un attīstības stratēģijas jautājumiem. Ričards Kozols Raits. Un es runāšu savā uzrunā par jautājumu, kas ekonomistiem neliek uh, miera, proti vai ekonomika vai tirniecība piedar pie, vai tā ir dzinējspēks ekonomikai, bet runājot par globalizāciju, tas var novest neceļos, jo tirzniecības ietekme un tirzniecības politikas ietekme tā vienmēr ir iesaistīta plašākā kontekstā starptautiskā tirzniecībā un saistīta arī ar vēsturisko un tradīciju kontekstu. Kopš 70. gadiem jaunatīstības valstis uh, cenšas integrēties pasaules ekonomikā, izmantojot tirzniecību. Un tirzniecība ir saistīta ar investīcijām un eksporta investīcijām, kas arī stimulē izaugsmi, kā mēs to esam redzējuši, piemēram, Japānā, Dienvidkorejā un Ķīnā, bet, protams, visos šajos gadījumos uh, ir vajadzīgs liels atbalsts no politikas puses, veidojot tirzniecības pasākumus. Pasaulē, kādā mēs šobrīd dzīvojam, mēs to varam dēvēt par hiperglobalizētu pasauli un lielas kapitāla plūsmas um, ietekmē gan iekšējo, gan ārējo integrāciju un tāpat attiecās arī uz attīstības valstīm. Uh, ir vērojami cikliski procesi ekonomikā un tirniecības pieaugums ir kļuvis arvien uh, lielākā mērā tieši pielīdzināms parādu līmeņa pieaugumam. Un tas ir, at, tas to var teikt par lielāko daļu valstu lai tiktu galā ar globalizāciju un varētu liberalizēt vairāk tirgu, nojaukt tirzniecības šķēršļus, bet ir naivi kaut ko tādu gaidīt. Ja, un vēl uh, sliktāk ir Tas ir nu, tāds bīstams iedomas. Par mūsu tirzniecības, brīvās tirzniecības uh, kopumu mums nevajadzētu vadīties tikai pēc tirzniecības norisēm, veidojot politiku. Uh, jo šāda pieeja ir pārāk vienkāršota un tā ir negodīga un rada tikai jucekli. Visvienkāršākais ekonomists, ekonomistu arguments ir, ja jūs gribat, lai kaut kāds ieguvums nestu labumu visiem, tad tad brīvās tirniecības arguments visai ātri izkūp gaisā. Un Džo Stiglits arī noraidīja šādas, šādu pieju. Un Recently. Um, in that world, in a world where those... Un šie šādi ja virkne pieņēmumu saskaņā ar kuriem tiek veidot tirzniecība ir aplami, tad mēs redzam, ka uh, nu, šī pieeja ir pārāk uh, primitīva un tāpat tā arī ir pārspīlēta. Tā paredz, ka ir aps, aspekts, no kuriem nevar izvairīties tirzniecības liberalizācijā. Un šeit netiek ņemti vērā sadales efekti, kas izriet no sadales modeļiem. Es domāju, ka jūs zināt, par ko es runāju. Un negodīgi šī pieeja ir tāpēc, ka pārāk vienkāršoti pieņēmumi saskaņā ar Deniju Roderika perspektīvu vairāk noved pie uh, uzticības zaudēšanas attiecībā uz tirzniecību nu, iedzīvotāju acīs. Un ekonomisti nespēja pilnībā aprakstīt tirzniecību un dažādi piemēri saistīti ar naftu, naftas nolīgumu un Ķīnas ietekmi ASV, mēs redzam, ka uzņēmumi savā starpā uh, konkurē, tie nav identiski un tie arī nesaciešas. Uh, nesacenšas eh, vienādos tirgos, tā ka nevar teikt, ka uzņēmumu lielumam nebūtu nekādas nozīmes starptautiskā tirgū. Lielie uzņēmumi dominē un lielākā daļa lielo uzņēmumu ir tie, kas nosaka to, kas notiek starptautiskajā tirzniecībā. Tirzniecībā mums jāatrod jaut, atbild uz jautājumu, kā lielie uzņēmumi ietekmē globālo tirzniecību. Uh, un kā tiek ievēroti finansiālās globalizācijas noteikumi un cik ētiska ir tirzniecības vai komerciālā prakse, ko lielie uzņēmumi izmanto. Mēs varētu šeit runāt par loģistiku, par lieliem uzņēmumiem un to lomu loģistikas ķēdēs. bet jāņem vērā, ka šeit iesaistās virkne partneru vienlaicīgi, un es gribu uh, paraksturot šo plēsonīgo uh, pieeju, kas raksturo lielus dominējošus uzņēmumus starptautiskajā tirzniecībā. Un ekonomisti uh, nu, nosoda šīs, šīs prakses jo pirmkārt tās firmas darbojas tikai domājot par ilgtermiņa, par īstermiņa efektu, un firmas izmanto uh, ieņēmumus, lai noslēptu naudu nodokļu oāzēs vai izmaksātu dividendes, un uh, valstu attīstība netiek veicināta koncentrācija arī ir vērojama attīstības valstīs. Ne tikai bankas ir kļuvušas par pārāk lielas, arī lieli uh, startautiskie koncerni un uh, tiek gūta milzīga peļņa. Par to var arī izlasīt jau minētajos līgumos, un zinātnieki arī uh, Uh, pēta šos jautājumus, kādu ietekmi milzīga peļņa atstāj uz norisēm tirgū, un tirgu, tirgi cieš no dažādiem traucējumiem. Publiskās privātās partnerības, kas tiek izmantotas um, um, netiek izmantotas pēc to, nu, nozīmes vai netiek izmantotas pareizi investīciju veicināšanai. Daudzas valstis uh, ar bezpaļāvības skatās nākotnē un noslēgumā gribu teikt, ka šajās uh, diskusijās, diskutējot ar Čikāgas universitāti, uh, Mēs esam uh, dzirdējuši tādu jēdzienu par ļauno vai šo nelabvēlīgo uh, spirāli, par medičī spirāli, kas atgādina uh, viduslaiku vai cita laika perioda tirniecības prakses Florencē. Paldies! Uh, Paldies! Paldies, šis bija skaidrs vēstījums. Un šķiet, ka Karls Marks publicēja kapitālu pirms uh, eh, 150 gadiem. Un tagad es došu vārdu kolēģiem. Katrs varēs izteikties vienu minūti. Vispirms deputāts Šusters. Jā, vielen dank. Paldies. Manuprāt, jautājums netiek pareizi uzdots, vai stratēģija atstās ietekmi uz globalizāciju. Protams, ka tā atstās ietekmi, jautājums tikai kādu. Un norādot tikai uz tirgus neredzamo roku, ar to arī nepietiek. Un uh, apvienoto nāciju ilgtspējīgas attīstības mērķi drīzāk uh, raksturo situāciju. Ir, nu, šai stratēģijai jākalpo šiem mērķiem. Un, um, stratēģijai ir jābūt īstenojamai, tajā ir apvienot skaisti divi aspekti. Pirmkārt, orientācija, daudzpusēja orientācija uz brīvo tirzniecību ar iespēju reģionalizēties un arī panākt uh, tādu drošību darba tirgu un arī vides aizsardzībā. Ne, vai, vajadzētu izvairīties no kļūdas, proti runāt tikai par brīvās tirzniecības noteikumiem. Te ir jāpiesaista, piemēram, kā Ķīna to dara, arī strateģiskās intereses, investīcija politika, un Ķīnai tas ļoti labi izdodās. Ķīna um, uh, dominē ļoti daudzās tirzniecības plūsmās līdz ar to. Un Ir nepieciešama tātad politika, kas ietu roku rokā ar šo tirniecības stratēģijas īstenošanu. Mums ar Āfriku ir ekonomiskās sadarbības līgumi, un tiem ir potenciāls, bet, kā es jau teicu, ir vajadzīgi politiski pasākumi. Piemēram, austrumu partnerībā mēs skatāmies tikai uz tirgus ekonomiku, un ar to nepietiek. Paldies! Gracias, Paldies, priekšsēdētāji, eh, deputāte Rodrīgas Piņēro. Man ir daži jautājumi Volfa kungam, runājot par dzimumu perspektīvas iestrādāšanu eh, tirdzniecības politikā, kādā veidā tas eh, varētu noteikt? Kozulraita kungam. Es. Un šķiet, ka labāk pārzinu, kas ir nabadzībā. Kansa kundze lūdza globalizāciju, kas palīdzētu Āfrikai piedalīties tirzniecībā. Gribētu dzirdēt komentāru. Vēl viens jautājums pieņemsim, kā globalizācija ir liela nozīme tirdzniecības politikā, bet arī tā ietekmē e, tirdzniecības politiku dalībvalstīs. Tāpēc no mana viedokļa svarīgs punkts ir tas, kā mazāk attīstītajās valstīs tiek piedāvāt noteiktas eh, nodokļu atlaides multinacionālajiem uzņēmumiem, lai tie tur apņemtos. Eh, taču tas nav pareizs risinājums, jo šīm valstīm ir nepieciešami resursi, lai tās varētu lisēt veselības aprūpas izglītības eh, jomā. Startautiskās tirdzniecības ziņā, kas ir domāts, kā, kā ir domāts sniegt palīdzību tām valstīm, kam tas ir visvairāk vajadzīgs? Nākošais runātājs Marija Arēna. Man ir viens jautājums. Uh, kontekstā, kuru skaidroja Ričārds attiecībā uz hiperglobalizāciju, kas noved pie hiperfinansēšanas, hiperkoncentrācijas, kas noved ne tikai pie nevienlīdzības ziemeļu dienvidi, bet arī pie nevienlīdzības ziemeļu ziemeļu un dienvidu dienvidu virzienā, kā arī konkurences sagrozīšanu, jo šāda hiperkoncentrācija noved pie kon kon konkurences sagrozīšanas tas nozīmē, ka mums ir jāizstāv ekonomika ar skaidrākiem noteikumiem. Šajā kontekstā, kas būtu jāiekļāv tirzniecības nolīgumos, lai varētu virzīties uz priekšu un stāties pretī šādai situācijai, tas ir pirmkārt un kam ir jābūt eh, priekšnosacījumam, tirzniecības eh, nolīgumam, un las, jo lasot un tad ziņojumu par tirzniecību un attīstību, mēs redzam, ka šeit ir ne tikai tirzniecība, bet vesela rinda ar priekšnosacījumiem un kādiem tiem būtu jābūt attiecībā pret eh, tirdzniecības nolīgumiem. Paldies, nākošais runātājs Dārtmūrtas Lords. Paldies, priekšsēdētāji vai brīvā tirzniecība vienmēr ir pareizā lieta. Kādreiz es tā domāju, tagad es par to šaubos, vai brīvā tirzniecība ir laba un vēl brīvāka tirzniecība vēl labāka. Vai vienmēr darba vietu ladī, radīšana vienmēr ļoti laba, vai darba vietu radīšana, kas ir slikti apmaksāta, vai tas uh, ir labs risinājums? N eh, izņemot pāris vispārīgus iedzīmes, nekas netika teikts pār pakalpojumiem. Cik lielā mērā PTO uh, eh, aptver pakalpojumus? Uh, Lufa kungs norādīja, ka ja būtu pieņemts TTIP, tā tā būtu pasaules mēroga eh, regulējoša struktūra, bet daudzi, ne tikai tie, kas sēž pa labi, tādi kā es, bet arī pa kreisi uzskat, ka tas būtu bijis apgrūtinājums mazajiem uzņēmumiem un lielie tiktu lobēti, lai vēl vairāk apgrūtinātu mazo uzņēmumu dzīvi. Kozulkungs eh, to jau pieminēja. Un visbeidzot, 5 sekundes. Jūs e, esat ļoti eleganti ģērbti un domājuši cilvēki. Vai jūs esat domājuši, iedomājušies, ka Eiropas Savienība principā ir protekcionismu konstrukcija? Es ar e, izbrīnu dzirdu Britu paužam šādu viedokli. Yeah. From... Un vēl es gribētu, saka priekšsēdētājs, uzdot jautājumu no savas puses. Mēs dzirdējam par savienotās valsts, valsts savienoto valstu nostāju un pēc tam eh, teikto par multinacionālajiem uzņēmumiem. Vai mums vajadzētu arī koncentrēties uz antitrasta noteikumiem? Uh, atvainojiet, jo man ir vilciens pulksten sešos, bet es mēģināšu atbildēt tomēr. Antitrusta jautājums ir atpakaļ uz darba galda savienotajās valstīs, bet, ja jūs ievērot šo loģiku, ir jābūt kādai globālai lēmē iestādēji. Ja jūs pieturaties pie mūsu loģikas, tas būtu secinājums, bet tagad par. Uh, politiskām implikācijām par to, ko es sacīju. Es atbalstu Berklija ekonomiku, to, ko viņi dēvēja par pragmatisko eksperimentālismu politikas veidošanā. Viņš eh, turpināja Hamiltona eh, tradīciju savienotajās valstīs. Es gribētu arī nosaukt Dienvidu Austrumāzijas pieredzi pēc otrā pasaules kara, bet uh, Mums ir nepieciešamas pietiekama politiskā telpa, lai valstis varētu piemērot jebkāda veida savām specifiskajām vajadzībām. Un to nevar teikt par lielāko daļu politisko nolīgumu, kur ir bijuši pārāk stingri. Otrkārt, jūs nevarat veidot pienācīgu tirdzniecības politiku, uh, nestabilu un um, klejojošu finanšu plūsmu pasaulē. Tāda bija Keinsa pozīcija pēc otrā pasaules kara. Arī jūs nevarat veidot tirsniecības politiku stingrās eh, pasaules, eh, stingrās taupības pasaulē. Eh, Brīvā tirzniecība un stingrā taupība veido divas lietas - nevienlīdzību un nestabilitāti, un eh, ar to rezultātiem mēs saskaramies eh, pēdējos gadus. Jūs nevarat veidot labu tirdzniecības eh, politiku stingrās taupības apstākļos. Treškārt ir vajadzīga industriālā politika. Afrikā ir tirgojusies vairāk nekā jebkurš cits kontinents uz planētas pēdējos trīs gadsimtus. Vienīgi tā tirzniecība nav notikusi ar eh, pareizajām lietām. Tā ir galvenokārt eksportējas preču grupas un tā negūs labumu no atvērts tirdzniecības sistēmas, ja vien tā neizveidos nopietnu industriālu bāzi. Un jūs nevarēsiet eh, situāciju koriģē, koriģēt vienkārši atverot savus tirgus starptautiskai sadarbībai un brīvai tirdzniecībai. Jūs to darāt eh, regulāri, attīstot paškapacitātes un veidojot firmas, kas var radīt peļņu Diemžēl arī, arī Volfa kungam ir jādodas projām pāris minūtes, un vēl ir palikuši divi, ne tikai viens deputāts, kurš vēlēs uzdot. Tirzniecības sarunu vedēji runā par praktiskajām lietām. Piemēram, Buenos Airesā pirms trim nedēļām notika mēģinājumi regulēt uh, zivsainiecības subsīdijas. Uh, Un tas nav jautājums, kas šķeļ dienvidus un ziemeļus, bet tas eh, ļoti ļauni ietekmē dienvidus. Attīstības valstis ir negatīvas kartas, tas ietekmē vidi. Nu, es nezinu, vai otra puse uztraucas par zivīm, bet mēs to darām. Un uh, šeit notiek milzīgi zvejas apjomi, kas ļaunprātīgi ietekmē zivju resursus. Savā amatā es eh, nodrošinu attīstības palīdzību kokvilnas eh, ražotājiem ļoti nabadzīgās valstīs Čadā, Burkina Faso. Un viss ir uh, ļoti vienoti nodrošināt tehnisko attīstības eh, palīdzību ražotājiem šajās ārkārtīgi nabadzīgajās eh, valstīs. Vai nu tie ir kokvilnas ražotāji vai kokvilnas izmantotāji, šīs eh, valstis piedalās šajos pūliņos. Tāpat arī ir zināma plaisa starp dienvediem un uh, ziemeļiem kā tāda. Tas ir saistīts ar digitālo revolūciju. Pakistāna, Kostarika, Nigērija tic digi atvērtai digitālajai pasaulē, arī attīstības politikas ietvaros. Div, pēc diviem gadiem Pakistānas uh, vēstnieks ir man teica, ka Pakistāna ir pagājusi no nulles dalības uh, tīklā līdz 47 miljoniem piekļuvus iespēju tīklām. Un ko tas nozīmē? Vai nu tas atrodas uh, ASV vidienē vai attīstības valstīs, pastāv iespējas piedalīties starptautiskajā tirzniecībā. Un ne visi lielie uzņēmumi ir ļauni. eBay un citi ir platformas, kurās var piedalīties ik viens to starp attīstības valstis, var uh, reklamēt savas preces globāli, Un starptautiskā tirniecība paplašinās, tas ietekmē arī dzimumu jautājumu, jo ļoti daudzi mikro uzņēmumi tiek vadīti, tos vada sievietes. Tātad iespējas ir plašas, noteikti būs nepieciešams ilgs laiks, kamēr tās sasniegsim, tā tas vienmēr ir noticis. Piemēram, arī PTO izveida prasīja vairāku gadu laiku. Taču šeit runa nav tikai par brīvo tirzniecību, šeit runa ir par reālu problēmu risināšanu, par piekļuvi tirgiem, par šādu iespēju nodrošināšanu. Es a, apsveicu, novērtēju, augstu novērtēju iespēju, ka varu šeit ka varēju šeit ierasties, diemžēl man tagad jādodas projām, bet es tiešām novērtēju iespēju uzklausīt pārējos runātājus un arī jūsu bāžas. Paldies, Valfkungs, esmu pārliecināts, ka mēs vēl sazināsimies un diskutēsim par šiem jautājumiem arī citu vietu. Kanzas kundze, lūdzu. Paldies! Pāris komentāri no manas puses un koncentrēšos uz jautājumu par to, kas mums ir jādara globalizācijā, lai palīdzētu Āfrikai paplašināt tirzniecību. Divi statistikas dati. Tas, ko pieminēja mans kolēģi šeit panelī. Principā mums ir jādodas tālāk brīvās tirniecības nolīgumiem, lai mēs redzētu, ka Āfrika plašāk piedalās tirniecībā. Tāda ir realitāte. Piemēram, ja palūkojamies uz industrializācijas pamatiem, tas saskaņā ar Āfrikas attīstības banku, tad Āfrikas globālās ražošanas eksports ir mazāk kā 1% salīdzinājumā ar 16 Austrumāzijā. Mums ir jāatrod iespējas, kā varam uh, palielināt šo 1% apjomu. Transports, infrastruktūra. Šeit transporta izmaksas 12 sauzemes valstīm Āfrikā ir līdzvērtīgs 20% IKP. Un šeit ir nepieciešama infrastruktūra, kas savieno šīs valstis, kas nodrošina piekļuvi piekrastei. Tad īpaši aplīkojot MVU un kā mēs varam uh, veicināt vietējo MVU iespējas piedalīties reģionālās un globālās uh, piegādes ķēdēs. Bieži vien šeit ir runa par globāliem standartiem, un šis ir tas vistas un olas jautājums, vai gaidām, kamēr viņi attīstīsies, vai mēs kaut ko piedāvājam. Un Āfrikā šeit uh, pārsvarā darbojas jaunieši un sievietes, un mums ir jānodrošina investīcijas, lai šeit novērstu trūkumus. Mēs daudz runājam par izaicinājumiem investīcijās, taču mēs arvien vairāk piedzīvojam, ka jaunieši Āfrikā piedalās digitālajā ekonomikā, ir sasaistīti šeit, un tā kā Eiropa attīst savu digitālo ietvaru, tas nedrīkst būt protekcionistisks un tam ir jānodrošina iespējas digitālajai tirniecībai starp afrikāņiem un eiropiešiem. Pēdējais pu punkts - finanšu plūsmas, no kurienes nāks investīcijas. Bija ziņojums, plašs pētījums par nelegālām finanšu plūsmām Āfrikā. Šeit tika aplūkotas uh, nodokļu krāpniecība, transporta izmaksas. Um, protams, ka šeit mums ir jāstrādā uh, ir jānovērš šie trūkumi, jānodrošina labāka sadarbība un jāatrod uh, resursi pašā kontinentā, kas varētu nodrošināt produktivitāti un papildināt mūsu brīvās netiesības nolīgums. Un nolau, noslēgumā es atbalstu globalizāciju. Es ticu, ka tā ir vērtība. Un ja globalizācija notiek līdzsvarota, tā ir laba. Uh, Paldies, ļoti skaidrs paziņojums un noslēgumā došu vārdu Saifī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlos pateikties visiem runātājiem. Šīs sarunas bija ļoti bagātīgas un attiecās uz visiem tiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies mūsu tiežniecībā, kā jau tas izskanēja šodien. Uh, Tirzniecība ir interaktīva un tā ir ievērojami mainījusies pēdējo gadu laikā. Mēs saskaramies ar jauniem izaicinājumiem un vidusposma pārskats mūsu stratēģijai stratēģija nepieciešams, lai mēs varētu koriģēt mūsu darbības un ņemt vērā jaunos mērķus. Šie izaicinājumi ir jāsaista ar starptautisko kontekstu, kurš mainās un turpina mainīties lai gan ir tirzniecībai bijusi ļoti, eh, savienotā valstīm ir bijusi nozīmīga loma savas tirzniecībā, Donalds Trumps noraida multilaterālismu un neatbalsta jaunus daudzpusīgus tirzniecības nolīgumus. Par to tikko runāja Volfkungs. Bez tam Āzijas kontinents paātrina savas e, konkurētspējas izaugsmi un arī vēlas veidot starptautiskus noteikumus. Šodien pat, ja Eiropas Savienība ir pirmā tirzniecības lielvara pasaulē, e, prognozes rāda, ka līdz 50. gadiem Eiropas Savienība būs tikai 20, 15% e, no pasaules IKP salīdzinājumā ar šī brīža skaitļiem. Mums ir jāstrādā, lai mēs paturētu Eiropu kā spēcīgu spēlētāju starptautiskajā arēnā. Šodienas diskusijas no vienas puses mums parāda tos uzlabojumus, kas ir jāveic nolīgumos, lai tie būtu izdevīgi visiem un veidotu taisnīgu tirzniecību. No otras puses, un sagaidot 11. ministru konferenci, PTO ir nepieciešams mūsu atbalsts, mums ir jāturpina strādāt, lai mēs varētu stiprināt daudzpusīgumu noteikumus. Šīs eh, daudzpusīguma dienas, kuras organizēja INTA, un šī otrā diena ir bijušas ļoti noderīgas Eiropas Savienības eh, tirdzniecības eh, attīstībai, un es tagad nosaukšu vairākus elementus. Es vēl, pirmkārt vēlos vēlreiz pateikties visiem runātājiem par viņu devumu šajā pasākumā. Paldies! Arī no savas puses vēlos pateikties visiem, kuri piedalījās debatēs. Vēl debatas nav beigušās, pareizāk sakot, mēs esam vidusposmā, un paldies visiem, un turpināsim uzturēt kontaktus. Okay. Thanks a lot. Okay, so... Uh, un tagad, dārgie kolēģi. Mēs varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir astotais punkts turpmāka makrofinanciālā palīdzība Gruzijai. Es redzu, kā daudz atstāja zāli. Es nevaru izprast, kāpēc tas tā notiek. So, Uh, point 8. Astotais darba kārtības punkts. Un vispirms divas ziņas - sliktā un labā. Sliktā ir tā, ka Hanno Takula atstāja mūsu komiteju. Labā ir tā, ka viņš kļūst par revīzijas palāts locekliem apsveicam ar ievēlēšanu un iespējams arī, ka viņš būs atbildīgs par šo punktu, viņš šobrīd, eh, par kuru viņš ir referents parlamentā. Hanu, vārds tev. You, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par apsveikumu vārdiem, taču jums vēl būs mani jāpacieš līdz 1. martam, kad sākšu darbu Luksemburgā. Vēl trīs mēneši palikuši un ceru, ka mums būs laba sadarbība šo trīs mēnešu laikā. Protams, es ceru, ka varēšu strādāt arī tiesā saistībā ar šiem jautājumiem, bet nu redzēsim, kā tas notiks. Tas viss ir atkarīgs no cita Vācijas pārstāvi, kurš tur ir priekšsēdētājs. Nu, šeit es strādāju Vācijas vadībā un arī tur tā darīšu. Tāds izskatās mans liktenis. Bet, nu, viss ir kārtībā. Kā jūs teicāt Vācijā un kā mēs uh, sakam Somijā, ķersimies pie lietas. Šis, šī ir trešā reize, kad komisija piedāvā makrofinansēlo palīdzību Gruzijai pēc 2011. gada konflikta. Šeit mēs piedāvājam 45 miljonus eiro, 35 miljonus uh, grantos, 35 miljonus aizdevumos un 10 miljonus grantos. Grūzija atrodas ģeopolitiski izaicinošā vietā. Pēdējos gados valūta Larī ir kritusies vērtībā, un tas ir novedis pie augstākiem valsts parādiem. Ekonomika ir palielinājusies, ir zema eksporta apjomi, IKP pieaugums pārsvarā radies pateicoties investīcijām. Un eh, neraugoties uz dažādām problēmām, ar kuriem Gruzija ir saskārusies, valsts finanšu sistēma un pārvaldība ir palikusi stabila. Tas eh, noticis pateicoties centrālās bankas eh, pārvaldībai. Tāpat arī nesen Eiropas Savienība un Gruzija ir noslēgusi asociācijas nolīgumu, kas arī ir kalpojis par stabilizējušu aspektu Gruzijas ekonomikā. Piedāvātais finansējums ir proporcionāls. Un pirmkārt, tas daļēji sektu eksistējošo finanšu trūkumu, veicinātu turpmāko Gruzijas ekonomikas stabilizēšanu. Ceru, ka šī komiteja var atbalstīt šo priekšlikumu. FA. Turklāt mēs sadarbojamies ļoti cieši ar AFET komiteju, un es apsveicu sadarbību ar AFET kolēģiem, īpaši Mamikina kungu. Mēs kopā arī apmeklējām Gruziju, un mums ir tātad pieredze, kas ir gūta uz vietas par notiekošo. Katrā gadījumā lietas tur virzās pareizajā virzienā. Un mums visiem ir zināms, ka Gruzija ir proeiropeiska. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu afet referentam Mikina kungam. Lūdzu, vārds jums. Um. Paldies priekšsēdētāji, kā pastāvīgais Gruzijas, eh, kā pastāvīgais referents par Gruziju afet komitejā. Mm, pagājušajā nedēļā panācām vienošanās par to, ka mūsu abu komitejas var turpināt sadarbību par šo svarīgo jautājumu. Man, protams, ir liels prieks sadarboties ar Hannu Takula. Mums notika ļoti produktīvas sarunas ar komisiju. Tādējādi atspoguļojām dažus jautājumus, kas mums ir bijuši īpaši apzinos tos aspektus, kas bieži tiek pieminēti ārlietu komitejā līdzvērtīgu priekšlikumu ietvaros. Es aicināju plašāku informāciju no komisiju par, piemēram, saprašanās memorandu, kur ir minēti pasākumi, kas eh, Gruzijai ir jānodrošina, lai saņemtu šo mikrof, makrofinansējumu. Otrs punkts attiecas uz uh, nosacījumiem, lai saņemtu makrofinansiālo finansējumu. Daži kolēģi pieminēja e, nepieciešamās reformas. Un trešais punkts ir e, pieredze, kas ir gūta no iepriekšējām e, palīdzības sniegšanas lietām. Darbie kolēģi, mazliet par laika grafiku. AFET darbosies, lai laicīgi nodrošinātu jums atzinumu, sadarbosimies cieši ar Hannu. Uh, lai nodrošinātu gludu procesu Eiropas parlamentā. Liels paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu ēnu referentiem Vinkler kungs kā pirmais. Paldies priekšēdētāji vēlos izmantot pāris sekundes, eh, lai apsveiktu mūsu kolēģi Hannu Takulu. Esmu pārliecināts, ka mums, viņš būs viens no daudziem Eiropas parlamenta locekļiem, kas eh, veicinās mūsu institūcijas vērtības citās Eiropas Savienības institūcijās. Tāpat arī apsveicu mūsu godāto afet kolēģi par darbu pie šī dosē. Galvenie elementi jau tika pieminēti, tāpat arī mēs uzskatām, ka ir būtiski, ka mums parlamentam ir skaidri noteikti saprašanās memorandums, nosacījumi, kas ir saistīti ar šo makrofinansējumu piešķiršanas programmu, Protams, ka mēs sekojam arī situācijai Gruzijā, un mēs zinām un redzam, ka notiek labs progress, taču situācija vēl joprojām var uzlabot ļoti daudzos aspektos, sākot ar tiesiskumu, kur tik jau pieminēta konstitucionālā reforma, un arī ekonomikas jomā. Makrofinansiālā palīdzība tieši par to runā, šo vispārīgo ekonomisko situāciju, un, manuprāt, šajā kontekstā mēs uh, eh, papildinām mūsu rīcību Gruzijā un nodrošinam Eiropas Savienības eh, Gruzijas asociācijas nolīguma normu ievērošanu. Mēs ceram, ka Eiropas komisijas jaunais izvērtēšanas ziņojums sniegs jaunāko informāciju par IFDS. Un saistībā ar šo makrofinanciālo palīdzību mēs ceram, ka tiks panākts progress DCFTA jomā. Apsveicu un atbalstu referentus, tāpat arī atbalstu gludu progresu šī dosie turpināšanai parlamentā. Paldies! Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es īpaši interesējos par notiekošo Gruzijā. Es tur biju janvārī un došos atkal pēc divām nedēļām. Es domāju, mēs visi esam vienas prātas, ka tā ir nozīmīga valsts un ir pelnījusi arī uzmanību no mūsu puses un sadarbību. Eiropas parlamentam šeit ir svarīga loma. Es varu tikai piekrist komisijas priekšlikumam. Tā arī nav pirmā reize par mikrofinansējuma palīdzību. Mēs jau esam runājuši agrāk. Situācija valstī nav vienkārša. Uh, un ne tikai politiskā, bet arī ekonomiskā ziņā tā nav vienkārši, tāpēc es priecājos par pasākumiem, ko varam piedāvāt, lai situāciju stabilizētu. Protams, ka šo to var uzlabot, varētu uzlabot atgriezenisko saikni, kādi ir mūsu pasākumu rezultāti. Uh, Piemēram, tas, par ko mēs runājam šodien, mēs pieprasām rakstveida ziņojumus un stingru uzraudzību, darām to regulāri, bet varbūt mums jālūdz komisijai biežāk mums pastāstīt par rezultātiem, kāda ir mūsu palīdzībai, bet kopumā tā ir vērtējama pozitīvi. Tāpat arī afet iesaistīšanās ir vērtējama pozitīvi. Uh, un kopumā mēs atbalstīsim šo ziņojumu. Paldies! Jā, šķiet, ka jaunajā gadsimtā ir iesācies jauns laikmets attiecībās starp afet un inte. Es tā, man ir tāds iespējas radies, saka priekšēdētājs un uz šīs. Un tagad Dārtmuta kungs. That... Mēs esam pret šo. Nedom, mēs nedomājam, ka te varētu būt runa par valsti, kas varētu iestāties Eiropas Savienībā. Bet personiskajā līmenī es gribu apsveikt Takulas kungu. Uh, ar viņa stāšanos darbā revīzijas palātā. Anglijā un Velsā es, nu, es nevaru jums pateikt, vai kāda ir Takulas kunga kvalifikācija, bet 45 miljoni eiro nonāk Gruzijā. Es gribētu dzirdēt no Takulas kunga, kas uzraudzīs to, kā tiks iztērēti šie līdzekļi. Eiropa vienkārši šķiežas ar naudu šādās valstīs, bet neviens, manuprāt, nevar īpaši netic, ka nauda tiek iztērēta lietpratīgi. Par ko vajadzētu uztraukties, tas ir par to, kā tiek iztērēta nodokļu maksātāja nauda. Uh, arī tā, kas nonāk Gruzijā. Jūs varat, protams, pateikt, ka nauda daļēji ir domāta, lai nosektu ārējās finansiālās nepieciešamības. Tas nozīmē, tā nonāk pat taisno kādās bankās. Vai tas veicina tādu naudas izšķērdēšanu arī pašā Gruzijā? Uh, un varbūt Takulas kungs tiešām varētu pastāstīt, kā šo Eiropas Savienības finansējuma un citu veidu finansējuma tēriņi, tēriņi tiks uzraudzīti Gruzijā. Paldies, tas ir svarīgs jautājums. Protams, mēs varam par to runāt arī saistībā ar apvienoto karalisti. Takulas kungs, lūdzu. Jā. Jā, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Uzraudzīt, veikt auditu un jābūt ļoti striktiem un Mums ir jāzina ļoti precīzi, kā nauda sadalās un kur tā aiziet. Mēs no apvienotās karalists esam dzirdējuši, ja jūs izstāsieties no Eiropas Savienības, tad iet, it kā ietaupīsiet miljārdus nacionālajai veselības aizsardzības sistēmai, kas vispār īsti neatbilst patiesībai. Uh, bet revīzijas palātā. Jā, sistēmas un metodes, ko mēs izmantojam auditēšanai un novērtēšanai, tām ir jābūt, protams, atbilstošām, jā. So the commission... Uh, Komisijai tagad došu vārdu. Un man arī ir jautājums, saka priekšēdētājs. Uh, attiecībā uz prezentāciju, ko piedāvāja um, re, revīzijas palāta attiecībā uz referencialitāti. Un tikai vienā trešdaļā no gadījumu līdzekļu tiek līdzekļu līdzekļu izlietojums tiek uzraudzīts. Tagad Grīzes kungs. Paldies. Es strādāju uh, ekonomikas un sociālo jautājumu ģenerāla direktorātā. Un pirms es atbildēšu uz jautājumiem, gribu nu, izcelt vienu lietu, vai divi, tie divi nelieli jautājumi. 29. septembrī mēs uh, publicējām tekstu, un uh, Takulas kungs atbilstoši tam jau ir izstrādājis ziņojuma projektu, un esam piefiksējuši to Un tajā ir runa par ceturto pantu grozījumu, proti, ka atbalsts jāsniedz divās daļās, un trešajā pantā runa par to, ka komisija skatīsies, kā tiek ievēroti priekšnosacījumi. Šeit ir jāveic, nu, redakcionāls dabas korekcijas, vienā vietā viens vārds ir par daudz un otrā tā pietrūkst. Un atgriežoties pie paša priekšlikuma, par to jau runāja vairāki runātāji iepriekš, um, uh, um, Grūzijai ir diezgan lielas ārējās finansiālās saistības, un mēs piedāvājam palīdzību periodam no 17. līdz 20. gadam. Trīs faktori ir jā, tiem jāveltī īpaša uzmanība, ir visai nestabila ekonomika un, protams, ir nepieciešamība veidot ārējās rezerves un arī prasības attiecībā uz amortizāciju ir jāspēj izpildīt programma, kas nesen tik 2017. gada aprīlī tika izstrādāta, ir uzslavas vērta kopā ar AMS un ir noslēgta arī vienošanās Mēs esam. Mēs sadarbojamies ar Startautisko valūtas fondu, skatāmies, kāda ir situācija un pirmie pārskati vai nu, pirmās analīzes tiks izdarītas šī gada decembrī, un Startautiskā valūtas fonda cilvēki vērtē pozitīvi programmas īstenošanu. Par, tagad par atbildot uz dažiem jautājumiem. Uh, Startautiskā valūtas fonda programma ir nu, nozīmīgs elements, tā, tam nāks klāt arī uh, saprašanās memorants, kurā būs runa par noteiktiem politiskiem nosacījumiem. Uh, kas ir jāizpilda, lai līdzekļus varētu pārvietot. Mēs viesojamies Tbilisī pirms trim nedēļām, oktobra beigās. Tā bija tāda pirmā iepazīšanās misija, un mēs skatījām jautājumus. EMU Mēs skatījāmies, skatījām jautājumus par valsts publisko finansējumu un tā pārvaldību un vērtējām, kādas ir iespējas izmantot finansējumu liederīgi, nevis izšķērdēt to. Un šajā kontekstā makrofinansiālā palīdzība ir palīdzība kritiskā situācijā. Tā ir tāda palīdzība, kas netiek piesaistīta noteiktiem projektiem. Tātad mēs uh, izvērtējām kritērijus finansējuma piešķiršanai un um, izlietošanai. So one area is public finance. Otra joma bija nosacījuma attiecībā uz finanšu sektoru. Viens no piemēriem ir o, tādu destabilizācijas faktoru novēršana, sociālā politika, sociālajie politikas veidi kā trešais aspekts, ko mēs analizējām. Ungārija, Gruzijas valdība ir um, uzsākusi veidot sociālās sistēmas, valsts, visu valstu aptverošas. Arī šeit ir vajadzīga mūsu palīdzība, veselības aizsardzība, izglītība. Ar, ar to visu mums bija iespēja iepazīties. Un ceturtā joma. Uh, vides, um, tad biznesa vide, tirniecības un eksporta nosacījumi. Ēna referenti par to jau arī tikko izteicās, arī šeit mums jāsniedz palīdzība, um, ievērojot noteiktu laika grafiku, un šeit ir jāraugās arī, lai termiņi netiktu pārsniegti un termiņiem jābūt reāliem, jo ICFDIE ir tāds noteikts finanšu instruments, kas ir piesaistīts noteiktam, noteiktai tādai chronoloģijai, un tas viss ir jāņem vērā, bet uh, Grūzija ir uzsākusi uh, nozīmīgas tādas reformas un jaunievedumus, pie kuriem tiek strādāts. Un, piemēram, tā harmonizē uzņēmumu uh, reģistrā, tad uzņēmumu veidus, kādi ir iespējami, un izmanto Eiropas Savienības standartus. Un mūsu palīdzība ir saistīta arī ar politiskiem priekšnosacījumiem, ar konstitucionālo reformu, kas nav beigusies vēl Gruzijā. Komisija par to runā savā ziņojumā, bet vērtē līdz šim izdarīto pozitīvi un ārējos rīcības dienests un arī pat komisija um, par savām iecerēm arī izsakās šajā ziņojumā. 2008. gadā un 2013. gadā Startautiskais valūtas fonds jau sniedza savu palīdzību Uh, palīdzības šis projekts noslēdzās pavisam nesen, tas vēl nav izvērtēts. Mums uh, mazliet jāatvēl laika, lai varētu veikt šo izvērtējumu. Šeit, nu, nevar neko sasteigt. Mums ir jāapkopo ekonomikas dati, lai varētu kaut ko no tā izsecināt. Un 18. gadā jādomā šī analīze jau tiks veikta. Un, protams, ka nu, šis novērtējums par finansējumu izlietojumu būs publiski pieejams. Are, are... Ekspost novērtējums dod labu iespēju uh, pārdomāt, nu, kādi rezultāti ir bijuši pagātnē, vai ko var vajadzētu mainīt. Mēs, mums tas viss ir sagatavots, kas ir vajadzīgs. Un šī sistēma sevi ir apliecinājusi praksē, un es domāju, ka nākamajā tikšanās reizē IMF arī būs darba kārtībā, un varēsim atbildēt uz jūsu jautājumiem. Par priekšnosacījumiem priekšēdētājs uzdeva jautājumu. Eiropas revīzijas palāta nesen ir uh, publicējusi ziņojumus par Tunisiju un Ukrainu, un abos gadījumos startautiskais valūtas fonds ir iesaistījies. Un abos šajos ziņojumos galvenā, nu, tie lielās līnijās ir pozitīvi. Revīzijas palāta pēdējā gada laikā tā kā tā publicē Nu, vismaz saskaņā ar tiem datiem, ko es esmu saņēmis no revīzijas palātas, īsti nesapratu, no kurienes nāk šis minētais skaitlis 5 no 15, ka ir neveiksmīgs izlietojums. Un mēs, protams, redzam, ka politiskā situācija atstāja iespēju uz audita veiksmīgu norisi Un Ukrainā, piemēram, daudz kas ir mainījies, un tas arī ir atstājis iespaidu uz reformu norises gaitu un ātrumu. Paldies par uh, atbalstu, ko izteicāt mūsu priekšlikumam, un ceram, ka arī turpmāk sadarbosieties ar mums un afet, tāpat arī afet komiteju un AFET komitejā varēs pieņemt šo priekšlikumu, lai atbalstu var sākt piešķirt. Ies Stakolskungs, jūs eh, vēlaties pabeigt visu. No savas puses var teikt, ka, manuprāt, lielas virzās, virzās pareizi, lietas virzās pareizi. Tādā gadījumā viss šiet ir pateikts. Uh, E, no savas puses ziņoja, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 10. janvārim, balsojums Inta komitejā 20. februārī. Un tagad mēs izziņojam nelielu pārtraukumu līdz bez piecām sešiem, bez piecām sešiem visiem ir atkal jābūt atpakaļ.